Okay. Chers collègues, bonjour! Godātie kolēģi, labrīt! Ieņemiet vietas, es gan esmu lūk nedaudz aizkavējusies, bet esmu klāt. Nav tā, ka es pamodos par vēlu. Man vienkārši bija jāpabrokas to arī dzen. Un petit déjeuner de travail. Nu, es pat teiktu, tas bija darba brokastis, nevis šā tā. Monsieur, monsieur Marinesku, vous êtes venu à temps, c'est vrai? Marinesku kungs, jūs gan atnācāt laikā, vai ne? Nu, lieliski. Nu tad, bet tālāk bez kavēšanās sākam darbu. Pieņemtie lēmumi koordinatoru sanāksmē vakardien. Visi jūs redzat, tur ir um, kopsavilkums jums iesniegts, ja līdz 203 nekāda iebilduma nebūs iesniegta, tad visi šie secinājumi tiks uzskatīti par pieņemtiem. Mēs tālāk pārējām uzreiz tieši pie tā, ko jūs gaidījāt, respektīvi pie balsošanas. Jāpaskatās, vai mums ir vajadzīgais deputātu skaits. Nu, tāpēc sākam tādu izmēģinājumu balsojumu. Beidzam balsot. Lieliski viss ir kārtībā. Nu labi, tad varam sākt darbu. On va procéder au vote dans l'ordre suivant. Tout d'abord, la décharge. Vispirmām kārtām 16. finanšu gada vispārējā budžeta apsilpils apstiprināšu Eiropas komisija. Atzinumu sagatavotāja Izabela de Monte. Pirmais grozījums par? Pret? Atturs? Pieņems. Otrais par? Pret? Atturs? Noraidīts. Trešais par? pret atturs pieņemts. Ceturtais par pret atturs pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Tālāk pāriem pie devītā par pret atturs pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas. Nav īsti skaidrs, tāpēc par 12. balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 12. grozījums noraidīts. Tālāk. OA1. Mutiskais grozījums. Tas ir Marinēs kukunga grozījums par. Mirklīti. Vai ir kādam iebildums par to, ka šāds mutiskas grozījums iesniegts? Marinēs kukungs jums paveicies. Neviens neiebilst. Lieliski. Nu tad balsojam par šo. Par. Pret. Atturs. Noraidīts.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 atturs pieņemts. 17. par pret atturs pie, pieņemts. 18. par pret atturs pieņemts. 19. par pret atturs pieņemts. 20. par pret atturs pieņemts pret, atturs, Noraidīts. Tālāk balsosim kopā par visu grozīto tekstu. Daram to elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Un atzinums pieņemts. 37 balsis par, 4 balsis pret. Jūsu ziņojums, tātad Demonte kundze, jūsu atzinums ir pieņemts. Apsveicam. Allez, nous continuons. Lieliski pārējiem tālāk pie Eiropas Savienības dzelzceļa aģentūras. Markusa Ferbera ziņojums. Ferberkungs, labrīt, vai viss kārtībā? Priecājamies jūs te redzēt. Lieliski uz priekšu, pirmais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais par pret atturas. Pieņemts. Piektais par pret atturas. Pieņemts. Pirmais kompromis grozījums par pret atturas. Pieņemts. Astotais par pret atturas. Pieņemts. Devītais par pret atturs pieņemts. Desmitais par pret atturs pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturs noraidīts. Tālāk gala balsojums. Vēlties pārbaudīt? Labi. 11. grozījumu pārbaudīsim elektroniski. Tad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad balsosim par atzinumu projektu grozītā versijā kopā, daram to elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu balsu vairākumu Ferberkungs apsveicam. Arī, nu, Līdz ar to turpinam darbu. Allez, nu continu... Turpinam, Ferberkungs, atkal ar jūsu. Tālāk shift to rail. Kopuzņēmums. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret pret atturas noraidīts, sastais par pret atturas noraidīts, septītais par pret atturas pieņemts, astotais par pret atturas pieņemts, devītais par pret atturas pieņemts pieņemts. Desmitais par pret atturs pieņemts. Tālāk balsosim gala balsojumā par atzinumu projektu tekstu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 39 balsis par, pret 3. Tātad pieņems ar lielu balsu vairāk. Un paldies, Ferberkungs, jums. Lieliski turpinām. Nākamais. Dalundes kungs. EASA, Eiropas aviācijas drošības aģentūra. Pirmais par, pret, atturas, pieņems. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Un tagad balsosim par atzinumu projektu kopumā. Grozītā versijā elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Dalundas kungs, jūsu ziņojums pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam! Līdz ar to turpinam. Tālāk ķeramies pie Eiropas jūras drošības aģentūras, jeb EMSA. Maisners kundzes atzinums. Tātad pirmais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Un līdz ar to gala balsojums par atzinumu projektu, daram to elektroniski. Sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. 40 par, 2 pret. Maistars kundze, jūsu ziņojums ir pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tālāk. Demontas kundze ziņojums par sesāru. Sākam balsot. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par pret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 atturs pieņemts. 12. par pret atturs pieņemts. Balsojam tagad par tekstu kopumā elektroniski lūdzu. Sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. 40 balsas par, 2 pret. Demotas kundze, jūs ziņojums pieņems. Apsveicam. Lieliski. Alors, c'est mon rapport. Tālāk man ziņojums. Respektīvi atzinums. Dzelzceļa transporta stāsts tika tikai viens kopējs balsojums. Kas par? Sākam balsot elektroniski, tas notiek, jā. <laughs> Allez, je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 balsis. Viena balss par, viena pret. Nu, negribu tagad meklēt, kur bija tas, kas nobalsoja pret mana ziņojumu. Bet labi, turpinam, turpinam. Tālāk pienākam pie Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija. Tas ir Uihēlī kunga atzinums. 33. grozījums par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturs pieņemts. 35. par pret atturs pieņemts. Astotais kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. Devītais kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. Desmitais, ne, 47. grozījums par pret atturs pieņemts. 51. par pret atturs nav skaidrs. Sāksim balsot elektroniski. 51. Beidzam balsot. 51. grozījums noraidīts. 55. par pret atturs pieņemts. 56. par pret atturs pieņemts. 57. par pret atturs pieņemts. 10. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts.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 atturas pieņemts. 12. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk 83. par pret atturas pieņemts. 84. par pret atturas pieņemts pieņemts. 13. kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 94. par, pret, atturs, pieņemts. 14. kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Libe 4 par, pret, atturas. Sociālisti jūs vairs neceļat rokas, lūdzu, es nezinu. Tātad jūs esat par. Ļoti labi. Pārbaudīsim tomēr elektroniski. Tātad elektroniski balsojam par Libe 4. Voilà, je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts 25 balss par, 14 pret. Libe 2, otrā daļa. Par, pret, atturas pieņemts. Liba 7 par pret atturas pieņemts. 15. kompresa grozījums par pret atturas pieņemts. 16. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 17. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 18. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 137. par pret atturas pieņemts. NV 15 par pret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 Pārbaudīsim elektroniski. Sākam elektroniski balsot par 140. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 143. par pret atturs. Pieņemts. 21. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 22. kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 152. par, pret, atturs, pieņemts. 153. par, pret, atturs, pieņemts. 169. par, pret atturs pieņemts. 23. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 170. par pret atturs sarežģīti. Labi, sākam balsot elektroniski 170. grozījums. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu sešdesmit. 173. par, pret, atturas, pieņemts. Jūs vēlēties pārbaudīt elektroniski? Labi, labi. Elektroniski par 173.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 Noraidīts. Septītais kompromiss grozījums. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 30. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Libe A par. Pret. Atturs. Pieņemts. 31. par. Pret atturs pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par, par, pret, atturs pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. Tālāk piektais par, pret, atturs pieņemts. Sestais par, pret, atturs pieņemts pieņemts. Septītais par pret atturs pieņemts. Desmitais par pret atturs pieņemts. Tālāk balsosim par ziņojumu projektu kopumā un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, apsveicam 31 balss par jūsu ziņojums pieņemts ar lielu vairākumu. Bravo, avu! Et nous fermons! Paldies uh, un beidzam balsošanas uh, seansu un pāriesim pie darba kārtības izskatīšanas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 Mes chers collègues, nous allons reprendre. Godātie kolēģi, turpināsim darbu. Ja jums ir kas apspriežams, tad lūdzu dariet to ārpus šīs zāles. Tagad mm, mēs pārējām pie publiskas uzklausīšanas par uh, pasažieru tiesībām, dzelzceļa pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā. Tas ir uh, saistīts ar darbu pie regulas pārskatīšanas par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, un mēs ceram šo darbu pabeigt līdz vasarai. Šīs uzklausīšanas mērķis ir uzklausīt uh, dažādu iesaistīto pušu viedokli, tātad pasažierus, dzelzceļu uzņēmumus un pakalpojumu regulātorus. Pirms mēs uzklausām viesus un uh, pārējām pie debatēm, vēlējos vispirms pateikties visiem ekspertiem, kuri pieņēma mūsu uzaicinājumu uzstāties mūsu komitejā. Un tāpat vēlējos uzsvērt, ka darbs pie dzelzceļa pasažieru tiesībām ir ļoti nozīmīgs, jo tas uh, skar uh, Eiropas pilsoņus uh, ikdienā, lielāko daļu Eiropas pilsoņu. Došu vārdu uh, referentam Liberāska kungam, viņš ir arī mūsu komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Un pēc tā tad jūsu rīcībā būs piecas minūtes ievada. Ja komentāriem, pēc tam uzklausīsim Eiropas komisijas pārstāvi, arī 5 minūtes būs komisijas rīcībā, un pēc tam dosim vārdu ekspertiem. Un katram ekspertam būs 6 minūtes, lai paustu jūsu organizācijas viedokli. Aicinu jūs uh, ievērot uzstāšanās laiku. Uh, lai mums būtu pietiekama eh, daudz laika eh, arī debatēm. Es pateicos Ožēvska kungam, kurš pārstāv Polijas eh, valsts dzelzceļu, Kidora kungs, kurš pārstāv Francijas transportā pasažieru uh, organizāciju. Jums laikam šobrīd ir daudz darba, tā izskatās. Hadadas kundze pārstāv Eiropas eh, invaliditātes fórumu, viņa ir izpildu komitejas locekle. Smelders kungs eh, pārstāv Eiropas pasažieru federāciju. Refenkungs ir eh, Dānijas dzelzceļa regulātoru konsultants. Smita kungs, blogeris, eh, kurš eh, raksta blogus I61. Un Lohmana kungs pārstāv Eiropas dzelzceļa un infrastruktūras uzņēmumu uh, Uh, kopienu. Viņš ir izpildirektors. Sveicām visus mūsu ekspertus. Kolēģi, jūs uh, šobrīd, uh, šodien esat ļoti runīgi. Tātad vispirms došu vārdu referentam, pēc tam uzklausīsim ekspertus un pēc tam izmantosim ping-ponga metodi, uzdodot jautājumus ekspertiem. Vispirms vārds būs referentam, ēnu referentiem. Denis De Jongs ir IMKO komitejā atzinuma sagatavotājs par šo dosie. Kur jūs esat? Šķiet, ka viņš vēl nav ieradies. Pēc tam mēs varēsim uh, uzsākt debats. Tagad vārds Liberāska kungam. Paldies priekšsēdētāji, vai varu runāt poļu valodā? Ļoti labi. Vispirms vēlējos pateikties mūsu priekšsēdētājai un komitejas sekretariātam par to, kā tika organizēta šī uzklausīšana. Otrakārt, eh, vēlos atvainoties, bet man būs jādodas prom pirms 11. Šodien ir Eiropas parlamenta nedēļa, un man jāpiedalās eh, sanāksmē ar visu Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Un eh, Ertuga kungs, kā mūsu koordinators, mani aizstās šajās diskusijās. Tagad man, man ievad komentāri ir miljārdiem pasažieru, ko pārvadā eh, dzelzceļš ik gadu, ir cilvēki, kuri daudzas reizes mēnesī vai nedēļā brauc ar uh, dzelzceļu un uh, Dzelzceļš ir svarīgs elements Eiropas pasažieru pārvadājuma sistēmā. Tas uh, nodrošina publiskos uh, pakalpojumus, sabiedriskos pakalpojumus, un uh, dzelzceļš ir arī uzņēmums, un mēs vēlētos saskaņot dzelzceļa pasažieru tiesības ar uh, Uh, pasažieru tiesībām citos transporta veidos, ņemot vērā arī uh, to, ko pasažieri vēlas saņemt uh, pakalpojumu kvalitātes ziņā. Mēs nevēlamies pieļaut tādu situāciju, ka pasažieris iekāpju uh, Varšavā vilcienā un izkāpja Budapeštā, tātad izbraucot cauri Polijai, Čehijas republikai, Ungārijai, ka katreiz ir spēkā atšķirīgi likumi. Mēs vēlamies izveidot vienotu, saskaņotu mm, sistēmu attiecībā uz pasažieru tiesībām, bet mēs nevēlamies tāpat laikā radīt papildu izmaksas uh, pakalpojumiem. Tātad mēs vēlamies nodrošināt kvalitāti, bet samaksājam kvalitāti, un transporta uzņēmiem ir jāspēj nodrošināt šādu kvalitāti, uh, tāpat laikā um, neapdraudot uzņēmumu ekonomisko situāciju. Tādēļ mēs vēlamies panākt kompromisu. Šīs dienas sanāksmē es jūsos ieklausīšos vairāk nekā pats runāšu. Priekšsēdētāja jau stādīja priekšā mūsu viesus, tātad mums ir uzņēmumu pārstāvji, uh, pasažieru pārstāvji, arī cilvēki ar invaliditāti pārstāvēti, tāpat uh, Uh, dzelzceļa uh, sistēmu pārstāvjus un organizētājus mēs uzklausīsim. Un um, izmā, iegūto informāciju es izmantošu savā turpmākajā darbā. Tāpat gribu jūs informēt, ka man ir bijis tas gods tikties ar apmēram 12 uh, or, dažādu organizāciju pārstāvjiem, Un es domāju, ka šīs dienas uh, uzklausīšana palīdzēs mums uh, uzlabot mūsu zināšanas par šo jomu, sagatavot atbilstošus grozījumus un uh, strādāt pie uh, tāda modeļa, kas uh, nodrošinātu uh, pasažieru skaita pieaugumu, bet tāpat laikā uh, cena būtu mērena un vienlaikus netiktu apdraudēta arī uzņēmumu uh, pastāvēšana. Paldies, Liberācka kungs! Un uzsāksim tagad debatas ar ekspertiem. Vispirms uzklausīsim polijas dzelzceļa pārstāvi Olševska kungu. Attendez. Uh, uh, Atvainojiet mani, saka priekšsēdētāji. Es neredzēju, nepamanīju zālē Eiropas komisijas pārstāvi. Es došu vārdu Eiropas komisijai. Mums nebūs šorīt nekādas konfrontācijas. Tātad. tad. Eh, jūs varētu pastāstīt par Eiropas komisijas eh, iecerēm šajā jomā. Paldies priekšsēdētāji, atvainojos par šo eh, pārpratumu. Tātad pavisam īsumā, kādēļ ir jāpārskat šis tiesību akts? 2013. gadā tika sagatavots ziņojums par regulas īstenošanu par dzelzceļa pasažieru tiesībām un tika konstatēta virkne trūkumu. Tātad pasažieru tiesības ir fragmentēts, jo dalību valstīm ir dažādi izņēmumi piešķirti. Otrkārt, ANO konvencija ir pieņemta par personu ar invaliditāti tiesībām. Un uh, ir uh, jāņem vērā to personu tiesības, kam ir ierobežota mobilitāte. Tāpat uh, arī ir konstatēts, ka termini un definīcijas nevienmēr ir uh, skaidri, un tāpat attiecībā par uh, biļetēm, un tādēļ uh, ir jāsaprot, ka priek, šis priekšlikums um, neietver tādu vienotu biļešu ieviešanu, bet gluži vienkārši informācijas uh, nodrošināšanu pasažieriem par šādām biļetēm. Tāpat arī par uh, dzelzceļu uzņēmumu darbību nepārvaramas varas apstākļos force majeure saskaņā ar Eiropas Savienības uh, tiesas lēmumu. Uh, dzelzceļu uzņēmumu nav atbrīvot no kompensācijas izmaksas šādos apstākļos. Tādēļ 2017. gada septembrī mēs uh, Uh, ierosinājām pārskatīt šo regulu. Mēs vēlamies no vienas puses uzlabot pasažieru tiesību aizsardzību un otras puses uh, domāt par dzelzceļa industrijas interesēm. Tātad mēs vēlamies pirmkārt atteikties no izņēmumiem attiecībā uz personām ar ierobežotu mobilitāti. Mēs gribam uzlabot informācijas sniegšanu un arī uh, sūdzību izskatīšanas mehānismu. Mēs vēlamies arī uzlabot informācijas sniegšanu visiem pasažieriem un arī šīs integrētās biļetes un to darbības nosacījums precizēt un vēlamies arī uzlabot sadarbības starp dzelzceļa uzņēmumiem Un tāpat eh, vēlamies arī nodrošināt, ka ne tikai dzelzceļu uzņēmumi ir atbildīgi par plānošanu neparedzētās eh, situācijās. Ir jāiesaist arī infrastruktūras pārvaldītāji. Un tāpat eh, vēlamies risināt jautājumu par kompensāciju izmaksu force majeure apstākļos. Un uh, Uh, tāpat par izņēmumu noteikšanu pakalpojumu sniegšanai uh, ļoti nelabvēlīgos laika apstākļos un dabas katastrofu situācijās, jo tas apdraudētu uzņēmumā uh, spēju darboties. Paldies par iespēju paskaidrot mūsu viedokli. Priekšstādātāji, paldies! par to, ka informējāt par Eiropas komisijas pieeju. Tagad dosim vārdu ekspertiem un e, dodu vārdu Olševska kungam, jūs pārstāvat Polijas dzelzceļu. Jūsu rīcībā ir sešas minūtes un nevairāk. Paldies! par uh, iespēju jūs uzrunāt šeit Eiropas uh, parlamenta transporta komitejas sanāksmē. Dāmas un kungi, vēlos arī pateikties par jūsu ielūgumu, uzaicinājumu Polijas valsts uh, dzelzceļam. Uh, Uh, piedalīties šajā uzklausīšanā par Eiropas komisijas ierosinātajiem grozījumiem regulā. Tas ir viens no svarīgākajiem tematiem uh, dzelzceļa nozarei um, tuvākajos mēnešos. Un uh, šīm debatēm būs ļoti liela ietekme. 1371 šķērsvītra 2017 regula par pasažieru tiesībām darbojas jau daudzus gadus, un polijas dzelzceļš pilnībā ievēro pasažieru tiesības, nodrošina augstas kvalitātes pakalpojumus un pasažieru aizsardzību. Tāpat mums ļoti svarīgi ir, lai pasažieri būtu apmierināti ar mūsu pakalpojumiem, un mēs a, meklējam tādus risinājumus, kas nodrošinātu uh, Uh, labu pasažieru aizsardzības līmeni, lai mēs viņiem palīdzētu, ja rodas kādi sarežģījumi. Mēs atbalstām zinām izmaiņu veikšanu, jo mēs saprotam, ka tādas uh, atsevišķos gadījumos ir nepieciešams, ir tīpaši runājot par pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti. Uh, mēs uh, uzskatām, ka jaunā regula būs ļoti labs pamats, lai nodrošinātu pasažieru tiesības, bet mūsuprāt arī šis priekšlikums uh, tomēr būtu jāgroza, lai ņemtu vērā dzelzceļa nozares intereses. Un tagad es vēlētos jūs iepazīstināt ar mūsu svarīgākiem komentāriem. Otrais pants. Mūsu Uh, uzskats ir tāds, ka pašreizējo izņēmumu svītrošanai nebūs pozitīvas ietekmes. Uh, tas ļoti negatīvi ietekmēs mūsu investīciju plānus un ritošā sastāva modernizāciju. Tas tāpat nozīmēs, ka mums būs jāmodernizē liels apjoms ritošā sastāva ļoti īsā periodā. Līdz ar to būs uh, Uh, iespējams izmantot mazākā apjomā uh, ritošo sastāvu. Tāpat uh, būs arī jāorganizē iepirkumu konkursi. Un līdz ar to mēs atbalstām to, ka joprojām pastāv iespēja uh, noteikt izņēmumus. Tālāk, desmitais pāns. Šeit mums vajadzētu būt piesardzīgiem, uh, attiecībā uz uh, integrētajām biļetēm. Srūtikits. Tagad jau dzelzceļa uzņēmumi sadarbojas, izmantojot uh, parastos uh, komerc līgumus, uh, kas regulē arī tādus jautājumus kā kavēšanās, bet sastais punkts desmitajā pantā nosaka pārāk lielu slogu attiecībā uz informācijas sniegšanu, kompensācijām un uh, citām saistībām. Mūsuprāt, vairāk vajadzētu valstīties uz tirgus spēkiem. Tālāk 17. pānta 8. punkts par force majeure šī punkta ieviešana, protams, ir ļoti pozitīva, bet definīcija, mūsuprāt, ir pārāk sašaurināta, un mēs uzskatām, ka šī definīcijai būtu jābūt saskaņotā ar CAV uh, noteikumiem. Šie noteikumi regulē starptautiskos uh, dzelzceļa pārvadājumus uh, attiecībā uz pasažieriem. Uh, Un tas viss ir svarīgi, lai nodrošinātu stabilas konkurences nosacījumus. Mēs paredzam, mēs uzskatām, ka būtu nepieciešama lielāka elastība attiecībā uz plānošanu neparedzētiem apstākļiem. Tas ir 8. panta 6. punkts. Eh, detalizētu plānu izstrāde stacijām praktiski būtu ļoti sarežģīts uzdevums. To būtu grūti īstenot, un mūsu prāt to visu varētu aizstāt ar eh, vispārējām krīzes pārvaldības procedūrām. Tālāk, 22. pāns - palīdzība dzelzceļa stacijās. Komisija ierosina šādu palīdzību nodrošināt 24 stundas diennaktī. Um, tas nebūs iespējams visās dzelzceļa stacijās, jo izraisīs nepamatots nesamērīgus izdevumus. Tālāk par personāla apmācību. Uh, Uh, mēs jau nodrošinām šādu apmācību. Nav nepieciešams šādu apmācību sniegt visiem uh, darbiniekiem, bet tikai tiem, kuri mm, tieši strādā ar personām, kam ir invaliditāte vai ierobežota mobilitāte. Mēs jau esam investējuši lielu resursu apjomu uh, lai īstenotu šo eh, regulu 1371-2007, kur stājās spēkā 2009. gadā. Mēs modernizējam ritošo sastāvu un dzelzceļa stācijas, lai uzlabotu uh, piedāvātos pakalpojumus un citus eh, produktus, un mēs ņemam vērā arī pasažieru ar ierobežot mobilitāti interesēm. Uh, Mēs uh, tāpat strādājam pie integrētām biļetēm un uh, starp savienojumiem. Mēs uzskatām, ka ir uh, jāsaskaņo divas, divi aspekti. No vienas puses jāievēro pasažieru tiesības, no otras puses jāizvirza reāls prasības šai nozarei, lai uh, dzelzceļa operatori varētu turpināt darboties, uzlabot uh, pakalpojumu kvalitāti, bet tāpat laikā, lai nozars uh, konkurētspēja netiktu apdraudēta. Pretējā gadījumā dzelzceļa nevarēs konkurēt ar citiem transporta veidiem, kaut gan dzelzceļš ir tieši videi draudzīga transporta sistēma. Mums tāpat būs nepieciešama papildu uh, finanšu līdzekļi um, daudzgad finanšu schēmā pēc 2020. gada un Connecting Europe Facility. Paldies par jūsu uzrunu. Tagad dosim vārdu Kidorkungam, kurš pārstāv dzelzceļa mm, uh, pasažieru un citu pasažieru asociāciju, organizāciju asociāciju. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos par jūsu uzaicinājumu paust Francijas pasažieru uh, viedokli. Es atvainojos mūsu priekšstādātāja vārdā, kurš bija uzaicināts, bet viņam bija jādodas pie Francijas premjerministra, lai konsultētos par nozīmīgu dzelzceļa likumprojektu, pie kā valdība uh, un parlaments strādās turpmāko mēnešu laikā. Mūsu uh, organizācijā apvieno aptuveni 160 asociācijas un 80 tūkstoši uh, biedru mums ir, un mēs uh, strādājam pie pat, eh, pasažieru tiesību aizsardzības un eh, darbojamies arī atbilstošā Eiropas līmeņa organizācijā. Šī eh, regula, par ko mēs runājam, ir ļoti nozīmīga, jo tā paredz arī kompensāciju izmaksu pasažieriem, ja netiek nodrošināta atbilstoša dzelzceļa darbība, bet, diemžēl, uh, Uh, piepilsētas dzelzceļi un uh, ātrvilcieni ir izslēgti no šī aptvēruma, kaut arī tie pārvadā lielu skaitu pasažieru. Ir skaidrs, ka jaunā regula, ko mēs apspriežam, uh, nākotnē nedrīkstētu pieļaut to, ka dalību valstis uh, uh, varētu izvairīties no savu pienākumu pildīšanas patērētāju pasažieru tiesību aizsardzības jomā. Tāpat mēs uzskatām, ka ir nepieciešama uh, harmonizācija, saskaņošana starp avio pasažieriem un pasažieriem, kuri tiek pārvadāti pa sauzem, tā skaitā autobusos. Mūsu organizācija uzskata, ka e, regulētā konkurences ieviešana dzelzceļa nozarē saskaņā ar 4. E, dzelzceļa pakotni ir e, nozīmīgi, lai uzvā, uzlabotu dzelzceļa pakalpojumu kvalitāti un padarītu šo e, tirgu pievilcīgāku. Ir nepieciešams ieviest regulētu konkurenci, kā tas ir paredzēts 4. dzelzceļa pakotnē. Runājot ar šiem ierosinājumiem, ko esam saņēmuši, uh, Eh, mums ir eh, četri, pieci būtiski komentāri. Pirmkārt, mēs uzstājam uz to, ka aptvērumā šai regulai būtu jāiekļauj arī reģionālie un piepilsētas pakalpojumi. Nav normāli, kā piemēram dzelzceļš šobrīd var ignorēt 80% eh, pasažieru uh, jo nu, tieši šie pasažieri tiek pārvadāti piepilsētas dzelzceļā. Un tie ir cilvēki, kas katru dienu brauc ar vilcienu, lai dotos uz darbu, uz izglītības iestādēm. Un šos uh, pasažierus tiešā veidā skārā uh, Eh, dzelzceļa darbības traucējumi, piemēram, kavēšanās un, un cit, citas problēmas, un tādēļ ir nepieciešams šīs normas harmonizēt Eiropas Savienības līmenī, un mēs ceram, ka to izdosies panākt ar šo jauno regulu. Ir pozitīvi punkti ierosinātajā priekšlikumā, tātad šī vienotā biļete, kas ir spēkā no, eh, no izbraukšanas stacijas līdz gala mērķim, iekļaujot dažādas uh, dzelzceļa operatorus. Šī biļetē ir spēkā un, ja ir, jāizmaks, un ir jāizmaksā kompensācija visā uh, maršrutā. Uh, šī norma ir uh, jāstiprina uh, šajā uh, tiesību akta projektā, ejot nedaudz uh, vēl tālāk nekā tas ir ierosināts. Ir, tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu dzelzceļu konkurētspēju un pakalpojumu kvalitāti. Un tāpat arī, lai pasažieri mierīgu prātu varētu sēsties vilcienā un varētu atpūsties braucot vilcienā. Tiešām nav normāli, ka dzelzs ceļ, ka vilcieni kavējas nu, vienu vai divas reizes nedēļā, tikai 80% ir šī punktualitāte nodrošināta eh, dzelzceļa pārvadājumos, un eh, tas ļoti nopietni ietekmē pasažieru ikdienas dzīvi. Tāpat ir svarīgs jautājums par uh, grafikiem, un cenām. Tātad ir jānodrošina biļešu iegāde, lai varētu nobraukt no viena, no, tātad no šīs sākotnējās stacijas līdz, līdz galamērķim ar vienu biļeti. Eh, tālāk pasažieru ierobežotu mobilitāti pēc mūsu aprēķiniem eh, vismaz 30% pasažieru cieš no zināmiem ierobežojumiem, vai nu tā ir invaliditāte vai, vai arī bagāžas pārvadāšana un uh, Uh, ir uh, nepieciešams nodrošināt palīdzības sniegšanu tiem pasažieriem, kas saskars ar šādām grūtībām, un uh, ir arī jāveic attiecīgas adaptācijas dzelzceļa stacijās. Tālāk par ātrgaitas dzelzceļa līnijām. To skaits ar vien pieaug. Uh, Un šeit uh, ir jāparedz, ka jau ja 30 uh, minūtes uh, vilciens kavējas, tad ir tiesības uz kompensāciju. Šobrīd kompensācija pienāks tikai tad, ja kavēšanās ir vienu stundu. Ir tas jāsaskaņo Francijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā. Un tas jātiecina gan uz ātrgaitas maršrutiem, gan uz maršrutiem, kur kāds posms um, ir eh, kādu posmu apkalpā ātrgaitas vilciens. Tāpat uh, Uh, ir jānoregulē uh, uh jautājums par ārkārtas apstākļiem, kā tas ir vai nu aviācijas uh, transportā vai dzelzceļa transportā. Protams, šeit uh, ir jāsaskaņo, jāharmonizē definīcijas, kuros gadījumos uzņēmumam uh, var būt, uzņēmums var būt atbrīvots no kompensācijas sniegšanas force majeure apstākļos. Tāpat ir eh, jānodrošina alternatīvu risinājumu piedāvāšanu pasažieriem, kas ir nonākuši sarežģītā situācijā ārkārtas apstākļos ļoti svarīga pasažieru tiesību aizsardzība ir pasažieru asociāciju darbība. Domžēl šādu asociāciju rīcībā šobrīd ir ļoti ierobežoti līdzekļi. Komisijai būtu labāk jāņem vērā pasažieru asociāciju darbība un jādod lielākas iespējas aizsargāt pasažieru tiesības Un tādēļ šajā regulā nedrīkst ignorēt uh, pasažieru asociāciju loma šajā uh, sfērā. Paldies! Un um, tagad dodu vārdu Hadadas kundzei. Jūs esat um, Eiropas uh, invaliditātes fóruma pārstāve. Paldies, paldies prieksēdētājs kundze, paldies, ka esat eh, uzaicinājuši šajā uzklausīšanā piedalīties arī invalīdu tiesību aktīvistiem. Eiropas eh, invaliditātes fórums eh, darbojas Eiropas Savienības ietvaros un raugās, lai Eiropas Savienība īstenot tos normatīvus, kas ir pieņemts starptautiskā līmenī un attiecas uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs vēlamies, lai visiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu pieejami sabiedriskā transporta līdzekļi, un patiesībā dzelzceļa nozara ir ļoti daudz šajā jomā jau panākusi un darījusi. Bet, eh, diemžēl, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pārvietošanās bez palīdzības vēl joprojām ir sasniedzams mērķis. Tādiem cilvēkiem kā man vēl joprojām ir nepieciešama palīdzība, lai iekāptu vilcienā, lai pārvietotos pa vilcienu, kā to ir atrunājusi regula, kuras numuru mēs šeit jau dzirdējām. Klausoties komisijas priekšlikumā, mēs ceram, ka tiks aizdrīvētas tās plaisas, kuras iepriekšējā un sākotnējā regulā netika paredzētas. Uh, Tāpēc reģionālo un priekšpilsētas vilcienu iekļaušana šajā pieejamības klauzulā ir apsveicama. Mēs apsveicam arī komisijas ideju par to, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir jābūt pieeja vilcieniem it visos dienakts laikos, un apsveicam arī to, ka dalību valstu izpildu iestādes šobrīd ir labāk aprīkotas un lab, vairāk zinošas par īpašajām vajadzībām. Un tomēr vissvarīgākais, ko mana organizācija vēlētos darīt zinām un arī panākt, vēl nav panākts. Un tas ir šis 24 stundu paziņošanas prasība kurš nav parādījies šajā priekšlikumā. Šis priekš, šis priekšlikums ir novecojis un neatbilst starptautiskajām konvencijām. Piemēram, e, ja mans e, priekšnieks man liktu doties uz Parīzi jau rīt, es nevaru, jo es nevaru pasūtīt e, palīgu, lai palīdzētu man iekāpt vilcienā laikā. Es nevaru to izdarīt, un ja es palieku ilgāk, tad man arī nebūs pieejams vilciens uz kuru es esmu nopirkusi biļeti. Tā tad arī man nebūs pieejama šī palīdzība. Spānijā, piemēram, tas jau ir iespējams, un Spānijā nav nepieciešama šī iepriekšējā pieteikšana. Nīderlandē šī iepriekšējā pieteikšana darbojas pat vienas stundas ietvaros, un Austrijā un Dānijā šis laiks ir samazināts līdz 12 stundām, un arī Beļģijā tas ir samazināts līdz 3 stundām vairāk kā 25 stacijās. Tātad Eiropas invaliditātes fórums e, griežas pie atbildīgajām iestādēm, lai tās palīdzētu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ceļot kā jebkuram pasažierim. Mēs vēlētos redzēt arī plašākas un detalizētākas prasības e, darbinieku apmācībai. Mēs e, uzskatām, ka minimālie standarti tiem vajadzētu būt pievienotiem regulai pielikuma form formā. Un visbeidzot, mēs vēlamies, lai dalību valstu izpildu iestādēm eh, būtu labākas zināšanas par to, ko paredz Eiropas Savienības likumdošana un lai tās labāk varētu izskatīt eh, sūdzības. Es ar prieku raugos Eiropas komisijas priekšlikumā un tomēr mēs vēlamies, lai šis 48 stundu paziņošanas un pieprasījuma laiks tiktu pārskatīts, lai tiktu apmācīti attiecīgie strādājošie un arī atbildīgās iestādes un tie, kur vēlas uzzināt vairāk par šo jautājumu Tad nākamnedēļ, 28. februārī, pulkstens vienos invalīdu palīdzības intergrupa Eiropas parlamentā organizē semināru. Es tur piedalīšos un aicinu visus tur piedalīties. Paldies par uzmanību! Prieksēdētāji, paldies! Paldies, ka piedalījāties mūsu sarunās, un tagad dodu vārdu Smelders kungam, kas ir Eiropas pasažieru federācijas valdes pārstāvis. Sešas minūtes vārds jums. Paldies! Es vēlētos pateikties jums, Delija kundze, vēlētos pateikties referentam, komisijai, klausītājiem. Paldies, ka uzklausat mūs! Nākamais diapozitīvs. EPF Un šeit mēs redzam karti šī gada februārī. Mums ir 38 dalība organizācijas, un jūs redzat valsts, kuras ir mūsu organizācijas biedras. Mēs esam dibināti 2002. gadā. Mēs esam Eiropas pārvalda organizācija reģionālajām pasažieru organizācijām. Tā tad ir valstis, kurās dalībnieku mūsu organizācijā ir vairāk. Mūs finansē dibinātāja organizācijas. Mēs eh, pārstāvam Eiropas līmenī pasažieru viedokli un eh, pārstāvam pasažierus eh, pilnīgi visos transporta nozarēs, jūras, dzelzceļa, ceļu un līdzīgi transports. Par informāciju runājot, Mēs uzskatām, ka pārdotajai biļetei ir jādarbojas līdz gala mērķim. Uzskatām, ka infrastruktūra pārvaldītājiem un biļešu pārdevējiem ir jābūt pieejamajai informācijai, un tā joprojām nevienmēr ir atbilstīga. Uzskatām, ka pārvadātājam ir jānodrošina biļetes pirkšanas līgumā iekļautie normatīvi. Īpaši vēlētos eh, pieminēt eh, dzelzceļa peronus un stacijas, jo ir tā, ka cilvēki domā, ka stacija ir pieejama. Piemēram, Beļģijā mums ir ļoti labs piemērs eh, simts stacijas ir pieejams, bet tikai 50 peroni ir pieejami, līdz ar to cilvēki nevar iekāpt vilcienā. Mums ir jāstrādā, lai transporta pieejamība tiešām būtu pieejama visiem, jo Eiropas iedzīvotāji noveco ir arvien vairāk cilvēku ar īpašām vajadzībām, un par to mums ir jādomā. Runājot un domājot par eh, pasažieru pārvietošanos, tad arī mēs iestājāmies par maksimāli 24 stundu palīdzības pieprasīšanas laiku. Vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem transporta veidiem. Mēs esam pret patreizējo izņēmumu reģionālo un piepilsētas dzelzceļu pārvadājumiem, jo 90% pasažieru eh, pārvadājumu un 50% no nobraukto kilometru skaita pa dzelzceļu notiek tieši lokālos pārvadājumu nogriežņos. Vēl ir svarīgi pieminēt, ka ir tādi dzelzceļa pārvadātāji, kas eh, uzskata, ka klients, klientam vienmēr ir taisnība un tā vajadzētu darīt visiem. Pagājušajā gadā viena, viens Vācijas pārvadātājs saņēma balvu, un ja vilciens nokavēs par piecām minūtēm gala stacijā, tad viņi atdod atpakaļ naudu. Viņi nodrošina arī ritošā sastāva tīrību un ka pat pēdē, pēc pēdējā vilciena pienākšanas gara, gala mērķī patērētājs sagaidīs eh, takses. Es eh, pirms sāku strādāt Eiropas pasažieru federācijā, uh, strādāju konkrētajā nozarē un zinu, ka tas e, ir ļoti liels izaicinājums pārvadātājam. Bet mūsdienu digitalizācijas laikmetā ir iespējams pilnībā kontrolēt pārvadājumu sfēru, un tas, ka šis uzņēmums ir panācis tik daudz, tas e, ir sava veida flagmanis visiem pārējiem pārvadātājiem Eiropā par nepārvarāmu varu. Patreizējais Eiropas kopienu tiesas nolīgums paredz, ka ir jābūt klient draudzīgai attieksmei un maksimāli klients ārkārtas gadījumā saņem 50% biļetes atgriešanu. Bet, eh, un operatoram ir kaut kas jādara, ja pasažieri nevar nonākt galamērķī bet kāda ir dažādu pārvadātāju attieksme pret problēmām. Tas ir samils jautājums. Un pēdējā diapozitīvā es šeit esmu uzlicis nelielu attēlu. Jūs redzat, ka pasažieris eh, griežās pie operatora, tātad Goliāts ir lielais Goliāts ir organizācija un Dāvids ir pasažieris, un šī cīņa ir bezgalīga. Un pasažierim Dāvidam cīnīties ar Goliātu, protams, ir tikpat kā neiespējami. Pasažierim ir jābūt pieejamiem tādam strīdus izšķiršanas mehānismam, kas ļauj viņam iestāties par savām tiesībām. Un 2013. gada regula vēl joprojām nav visiem pasažieriem zināma, kaut arī tā ir darbojusies jau vairākus gadus. Ceturtās dzelzceļa pakotnes ietvaros ir jāizveido organizācija, kas eh, kontrolētu to, cik pasažieri ir apmierināti. Piemēram, šobrīd eh, mēs varētu kļūt par šādu organizāciju EPS, EPF tāds varētu būt. Lūdzu, beidziet, saka, lūdzu, noslēdziet savu runu, saka prieksēdētājiem. Patreizajā situācijā nepārvarāms varas iestāšanās mēs eh, vēlamies, lai šis maksimāli 24 stundu palīdzības pieprasīšanas laiks tiktu ievērots kā 24 stundas. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies par jūsu uzstāšanos. Un tagad dodu vārdu Refna kungam, kurš ir Dānijas dzelzceļa regulātora vecākais konsultants. Lūdzu, sešas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs atbalstam priekšlikumu, mēs tikai vēlētos nākt klajā ar vairākām idejām, ko vēl varētu uzlabot. Vispirms definīcijas. Šajā priekšlikumā, piemēram, desmitajā pantā, piektajā punktā ierakstītā de definīcija biļešu pārdošanas mašīna. Bet definējuma priekšlikumā nav, ko tad nozīmē biļešu pārdošanas mašīna. Tāpēc pirmais mēs vēlētos, lai tiktu formulēts, ko tad nozīmē biļešu pārdošanas mašīna, un otrs mēs vēlamies, lai šajā definīcijā būtu iekļaut arī tā saucamās ceļojumu mašīnas. Dānijā ceļojumu kartes, piemēram, Dānijā ir šīs te ceļojumu kartes, un arī citās valstīs tās darbojās. Smelders kungs, jūs varētu izslēgt jūsu mikrofonu. Jā, paldies, saka priekšsēdē. Jā, paldies. Ļoti labi. Tā tad Refna kungs turpina. Kā jau es teicu, mēs vēlētos redzēt definējumu biļešu pārdošanas mašīnai, un šajā definīcijā vajadzētu arī atrunāt un definēt to šo te e, ceļošanas karšu noteikšanas mašīnas. Tādējādi sākotnējās eh, biļešu pārdošanas mašīnas ir ļoti dārgas salīdzinot tikai ar šīm elektroniskajām nolasīšanas iekārtēm. Un ja būs šīs eh, ceļošanas karšu vai elektronisko biļešu kā, nolasīšanas mašīna, tad tas jau būs daudz lētāk. Tas ir pirmais, ko mēs vēlētos. Otrs. Paraugoties uz kompensāciju apjomu, kavēšanās gadījumā. Ja pasažieris ir noslēdzis ceļojumu, tad šīs kompensācijas ir ļoti nelielas. Piemēram, ja aizkavēšanās ir viena, divas stundas, tad kompensācija ir 25%, un tas ir tik ļoti, ļoti maz, ka lielākā daļa vispār nepieprasa kompensāciju šajā tabulā parādītie skaitļi attiecas uz Dāniju. Un mūsu priekšlikums būtu sekojošs - palielināt kompensāciju apjoms, un ar to mēs panāktu divas lietas. Mēs eh, samazinātu pasažieru neapmierinātību kavēšanās gadījumā, un tas arī mudinātu dzelzceļa pārvadātājus nenosaboties. Tas būtu mūsu priekšlikums. Bet eh, nākamais, eh, pie kā vēlētos pakavēties, ir 18. panta 2a punkta saturs. Runa iet par dzelzceļa uzņēmumu. Ja ir kavēšanās ilgāk par vienu stundu, tad eh, pasažieriem būtu jāpiedāvā par brīvu nelielas uzkodas un atspirdzinoši dzērieni. Bet eh, šeit eh, sarkanā ir rakstīts, ka ir jā, eh, jāņem vērā arī attālums. Mūsu priekšlikums būtu svītrot šo sarkanu iekrāsoto tekstu, svītrot divu iemeslu dēļ. Vispirmām kārtām te tā īsti nav skaidrs, un arī formulējums ir tik ļoti vāž, ka mēs nesaprotam, kas tur tā īsti rakstīs, tāpēc to vajadzētu svītrot. Un e, visbeidzot, reālajā dzīvē vilciens kaut kur apstājas, un e, katrs adekvāts cilvēks jau vēlas, lai tas pēc iespējas ātrāk izkustētos. Un e, nevajag dzelzceļa uzņēmumam, uh, pieprasīt, lai tas fiziski, kā tad ar helikopteru tur aizsūtīs eh, sviestmaizes un um, ūdeni, kas tad notiks, un ja šajā laikā, kamēr mašīna vai helikopters vai kas cits turpa brauc, vilciens sāk kustēties, tad sandviči un um, ūdens tiks izmest uz lauka. Tā tad um, mēs esam veikuši apkrāprēķinus un, piemēram, ja ir nosabošanās par vienu stundu, tad pats pa, eh, pasažieri var tā kā pieprasīt, lai viņam atmaksā viņa paša nopirkto sviestmaizi un atspirdzinošos dzērienus, lai nebūtu tā, ka dzelzceļa uzņēmumam obligāti ir pašam jānopērk sviestmaizi un ūdens un jāpiegādā iesprūdušajiem pasažieriem. Tātad mēs eh, vēlētos, lai tiktu eh, svītrots šis sarkanais teksts. Nākamais, kā jau daudzi pirms manis to pieminēja un pilnībā piekrīt šeit izskanējušajam, ir tādi pienākumi, kas ir pārmērīgi. Piemēram, palīdzībai ir jābūt pieejamai visās stacijās, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām visu laiku un arī gala stacijās, kad vien vilcieni kursē. Manuprāt, 22. un 23. pantos ierakstītais ir pārmēru. Tā ir pārmērīga prasība. Tā ir pārāk, tas ir pārāk liels apgrūtinājums un patiesībā tam nav nekādas jēgas, piemēram, Dānijā jau ir nodrošināta piekļuve dzelzceļu vagoniem, lai cilvēki, piemēram, ratiņkrēslā varētu pavisam viegli paši iebraukt vilcienā un no tā izkāpt. Līdz ar to fiziska kāda cita, kāda cita cilvēka priekšsēdētāja lūdzu beidziet savu sakāmo. Jā, saka Refna kungs pēdējais, ko vēlētos pieminēt, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgs, tā tad informēt pasažieru par viņa tiesībām. Mums ir vairākas idejas, ko tad pamainīt. Ja jūs runājat par tiem pienākumiem, kas ir pārvadātāja pusē, tad eh, gala beigās pārvadātājiem būs pašam jāuzskaita viņa pienākumu, un mums šeit šis tas nav skaidrs. Tātad tad jau būs jāpiemina arī biļešu pārdošanas mašīnas, ir jābūt informācijai oficiālajā mājaslapā. Un visbeidzot, Dānijā Mūsu uzņēmums informē pasažierus arī ar skaļruņu palīdzību, ja kavēšanās ir īpaši ilga, un mūsuprāt, tas ir ļoti, tā ir ļoti laba sistēma. Tāpēc mēs vēlētos, lai arī šis eh, obligātais paziņošanas eh, pasākums būtu iekļauts eh, regulā. Uh, Otrajā pielikumā runiet par minimālo informāciju, kas eh, dzelzceļa pārvadātājam un biļešu pārdevējam ir jāsniedz. 30. punktā jau tas ir parādīts. Paldies! Merci beaucoup! Lies paldies! Es tomēr gribētu lūgt visus ievērot atvēlēto uzstāšanos laiku. Mums ir vēl divi eksperti, un pēc tam ir vajadzīgs laiks vēl arī debatēm. Lūk, tālāk došu vārdu Markam Smitam Kur jūs esat? Jūs esat ieradies ar savu dēlu Natanēlu, jā, es saprotu, jā. Mhm. Alok. Viņš gribēja redzēt, kā tad notiek darbs Eiropas parlamentā. Bet varbūt jūs varat nākt te pie manis, man blakus. Labāks skats turklāt no šajienes. Uz priekšu. Nē, papēr, tu vas bien se passer. Viss kārtībā, lai, lai puika nebaidās, tā viss kārtībā. Julie Fitter. Bonjour. Il est très impressionné. Bienvenue. Lieliski priecājamies jūs šeit redzēt. Lūdzu, paspiežam roku. Lieliski, viss kārtībā. Bonjour. lui mettre un casque. Droši vien ir vērts uzlikt arī austiņas. Number two. Okay. Okay, great. Nu, lieliski. Nu, tā tad. Nu, tā tad mums ir ieradies jauns kolēģis, un tagad klausīsimies jūs, Smita kungs. Jūs esat blogeris un rakstāt blogu, kas saucas Seat 61, jeb uh, vieta numur 61 vilcienā. Došu jums vārdu uz sešām minūtēm. Lūdzu. Liels paldies. Labrīt visiem. Liels paldies, ka man uzaicinājāt un arī, ka Natānijāls varēja būt šeit Eiropas parlamentā. Mani šeit eh, sauc par blogeru. Man ir tāda mājas vietne, kas palīdz cilvēkiem iegādīties vilcienu biļetes un sniedz informāciju par Eiropu. Katru dienu saņem informāciju no Eiropas vilcienu pasažieriem, kā atgrieznisko saiti. Un vienlaikus esmu varējis vairākos jautājumus uzklausīt arī regu, regulātoru viedokli, jo nu, pirms kāda laika strādāju arī transporta ministrijā, un mans uzdevums bija strādāt tieši pie šādiem pasažieru pārvadājumiem eh, Lielbritānijas eh, dzelzceļa tīklā. Mums ir apmēram 20 operatori, kas darbojas. Tur pirms tam es strādāju uh, operatīvās dzelzceļa mm, uzņēmuma daļā, tāpēc ļoti labi zinu, ko nozīmē visas šīs kopējās situācijas mm, aspekti un daļas. Un tā tad. Manuprāt, liel, lielākais risks, problēma, ar ko sastopas pasažieši šobrīd, ir tas, ko es saucu par šo 500 eiro risku. To vislabāk var izskaidrot ar vienkāršu piemēru. Nu, iedomājieties, četru cilvēku ģimene e, do, izvēlas doties no Osnabrukas uz Parīzi uz nedēļas nogali. Nu, ātrākais ir Deutsche Bahn uz uh, ķelni un tad tālāk ar talis vilcienu uz Parīzi. 19,90 maksā pirmais, pirmā ceļojuma daļa, pēc tam 35, lieliski, labas cenas, labi vilcieni, ļoti daudz līdzekļu tiek tērēt arī, piemēram, lūk, lai nodrošinātu šo savienojumu 3 stundas 30, bet ir viena problēma, ir respektīvi tāda varētu rasties. Ir neiespējami mūsdienas, mūsdienās nopirkt pilnu biļeti, jo šādā veidā biļetes netiek sirtot. Pirms 30 gadiem tā varēja iegādāties biļeti visam ceļam. Tātad, ja jūs pērkat biļeti vienā mājas lapā, nu nu vienalga, vai tas būtu Lokoto vai citur, kopumā jums tomēr tiek dotas divas atsevišķas biļetes. Jūs to varbūt pat nezināsiet, bet tā ir. Jūs saņemat divas biļetes, un tas nozīmē divi atsevišķi kontrakti ar operatoru. Nu, viss jau ir labi, ja vilcieni ir laikā vai kavēs tikai nedaudz, bet nu, tas, ko darīt tajā brīdī, ja šis Deutsche Bahn vilciens ir par vēlu, un ģimene uz talas vilcienu nepaspēja. E, nu, faktiski viņi ir dimbā izvēlējos šo piemēru, tāpēc, ka attiecīgā vilcienu kompānija, protams, ir labu reputāciju. Nu, tā teikt, viņi saka vienmēr, lūk, mēs esam atsevišķa kompānija, jūsu vilcienu kavēšanās ar Deutsche Bahn nav mūsu problēma, jūs 35 eiro biļeti šobrīd ir e, kaķim zevastas, un ja jūs vēlaties ceļot ar nākamo mūsu vilcienu, tad jums tas maksā 125 eiro par biļeti katram. Tātad, ja vēlaties turpināt šo vilcienu uz Parīzi, lūk, tātad ģimenei tad ir divas iespējas. Vai nu viņi tagad 500 eiro var maksāt um, un turpināt vilcienu, jeb viņi var vienkārši doties atkal mājās un tādējādi savukārt, uh, nu, atteikties no tā, ko viņi jau samaksājuši par viesnīcām Parīzē un kas droši vien arī vairs nav atmaksājums. Un es nedomāju, ka tāda šī situācija drīkstētu būt. Turklāt ir vērts pieminēt arī um, ceļojuma apdrošināšanu. Es gan nedomāju, ka ceļojuma apdrošināšana pat par sevi iestrādāt izpratni par dzelzceļu pārvadājumiem, pasažieru pārvadājumiem. Nu, tad, lūk, manuprāt, tas ir šis lieliskā, liel, lielākais problēma jautājums pasažieriem. Nu, protams, ka nav tā, ka vienmēr viss ir pavisam slikti. Um, Deutsche Bahn stundas kavēšanas gadījumā viņi saņemtu 20 eiro atpakaļ, tātad varbūt man vajadzētu to saukt par 480 eiro risku. Es uzskatu, ka kotif cif nav vairs atbilstīgs eh, sākotnējai iecerēji tam ir um, tieši starpsavienojums sa, sa, aizsardzība. Nu, pamatā tiek teikt, ka, ja pastāv kavēšanās un līdz ar to tiek nokavēts savienojums, tad juridiski pienākas uh, tālāk, iespēja ceļot tālāk bez papildus izdevumiem. Un tas jau viss ir lieliski. Bet cik tika sagatavots, izstrādāts pirms pārdesmit gadiem, kad bija tikai šīs monolītiskās vienas nacionālās uh, dzelzceļa kompānijas, kas uh, Es savulaik sēdēju birojā un no Londonas līdz Stambulai nācu, drukāju šādas biļetes tiem, kas devās ceļo šādā tālā ceļā. Bet, nu, jāsaka, tas nu jau ir tāds vēsturisks faktors. Šāda aizsardzība vairs neatiec uz gadījumiem, kad ir divas biļetes no diviem atsevišķiem operatoriem. Un tieši tāpēc ir vajadzīga šīs savienojuma aizsardzība, respektīvi, ja abi šīs, abi šīs biļetes tiek pakļautas civ, tad tādā gadījumā taču mērķis ir tāds, ka pasažierim faktiski ir vajadzīga aizsardzība, bet tas šobrīd nestrādā tā. Ja mēs atgriezīsimies pie nacionālajiem monolītiskiem operatoriem, tad problēma, protams, atrisinātos, bet es nedomāju, ka tas notiks, jo ja mēs vēlamies, lai dzelzceļa tirgus būtu dinamisks un tur būtu konkurence starp operatoriem, tad šī problēma atkliski pieaugs ar vien vairāk operatoru, ar vien vairāk šādu sadalījumu pa, biļ, pa ceļojumu posmiem un pasažieriem mazāk iespēja veikt vienu ceļojumu šādā veidā. Bet es domāju, ka ir iespējams diezgan vienkāršs risinājums, un tas būtu pārskatīt CIV atbilstīgi 21. gadsimtam un pievērē, piemērot šo CIV um, savienojuma aizsardzību visiem pasažieriem, kas uh, dodas neat, dod, kaut kur dodas neatkarīgi no tā, uh, cik, uz cik papīra gabaliņiem viņiem biļetes tiek izdrukātas. 2017. gadā daudzi nacionālajie operatori lika, salika gals kopā un parakstīja brīvprātīgu komerc nolīgumu par, un to sau, tā saucas vienošanās par ceļojumu turpināšanu. Es esmu redzējis, kāds tur ir formulējums. Tas nav birokrātisks. Es nedomāju arī, ka tas kaut ko maksātu, tāpēc, ka uh, Tas nozīmē, ka viņi tiktu vienkārši pārbukoti uz citu vilcienu, kur ir brīvas vietas, un eh, tas notiek bez maksas. Un tas, ka viņi ir parakstījuši šādu komercu nolīgumu, parāda, ka arī opera, operatori tie intuitīvi ir ieinteresēti šādi rīkoties. Tas ir viņu pašu interesēs. Un tāpēc es uzskatu, ka būtu atbilstīgi, ja vēlamies, lai Eiropas dzelzceļa tīkls pieaug un uzlabojas, un ja vēlamies, lai tas būtu tomēr tīkls un nevis tādu atsevišķu uh, operatoru fragment, tāds, tāda mozaīka, tad tādā gadījumā vajadzētu būt iespēju šiem cilvēkiem arī, arī kavēt mobilitātes savienojuma gadījumā turpināt ceļu bez maksas. Lielas paldies, Smita kungs! Un pēdējais, kas uzstāsies, Lohmana kungs. Lūdzu! Jūs esat no Eiropas dzelzceļa infrastruktūru kopienas uzņēmumu kopienas uh, organizācijas izpildirektors. Tur lūdzu jums sešas minūtes. Paldies, labrīt visiem, paldies, ka devāt man iespēju pārstāvēt Eiropas dzelzceļa infrastruktūra kompāniju kopienu un likt jums priekšā viņu viedokli par pasažieru tiesībām, par atsevišķiem elementiem. Un es tagad nevaru, un ah, lūk, man izdodas tomēr iedarbināt šo uh, slīdi. Lūk, un te jūs redzat, mēs pārstāvam vilcienu operatorus, infrastruktūra pārvaldītājus Eiropas Savienībā, arī trešās valstīs. Uh, un de, pasažieru jomā 93% tirgus pieder tieši šiem uzņēmumiem. Un gribēju runāt par to, ko uzņēmumi gaida attiecībā uz pasažieru tiesību regulējumu, jo, protams, ka tas viņiem ir svarīgi. Nu, lūk, ko mums nozīmē pasažieru tiesības? Mēs pat varam atgriezties uz datumu, kas bija līdz 2007. gadam kad tika izveidots pirmais regulējums attiecībā uz dzelzceļa pasažieru tiesībām. Jau pirms tam bija dzelzceļa pasažieru harta, ko sagatavošie uzņēmumi, kas vēl bija pirms šī mēs noteikti, noteiktajām saistībām. Un to bija uzņēmumi noslēguši, tātad tie uzņēmumi, kas vēlējās piedāvāt pēc iespējas labākus pakalpojumus pasažieriem. Un tas fakts, ka um, dzelzceļa pasažieru tiesību regulējums um, sakoja pēc tam, bija tāds, ka faktiski turpinājums uh, Eh, šāda veida eh, dokumentam. Joprojām ir šādas dažādas organizācijas ar mums ir regulās tikšanās ar visām šīm asociācijām, invalīdu asociācijām tālāk, lai, piemēram, pārdomātu visu, ko mēs varam darīt, lai attaisnotu pasažieru ter, tiem vēlmes un vajadzības. Un tas tāpēc, ka uzņēmumi, kā jau teicu, ir ieinteresēti sniegt pēc iespējas labākus pakalpojumus pasažieriem. Te jūs šajā ainā redzat visus atsevišķos elementus, kas viens otru papildina, darbojas diezgan, funkcionē diezgan atbilstīgi. Un, kā jau teicu, tas ietver arī sadarbību ar pasažieriem, nacionālās īstenošanas iestādēm. Laika, laikam mēs tiekamies arī ar Enīdis. Uh, Un, protams, ka mēs vēlamies aizsargāt pasažieru intereses. Eh, tas vienmēr ir mūsu prātos. Ko mēs gaidām no šī regulējuma pārskatīšanas? Tālākus uzlabojumus pasažieriem, vienlaikus neradot nelīdzsvarotību šais tiesībās un apstākļos, jau nosacījumos, pie kuriem pasažieru pārvadojumu kompānijas darbojas konkurētspējīgā vidē visos transporta mm, veidos. Tieši tā kā Liberatska kungs teica, ir jārod pareizais līdzsvars. No vienas puses uzņēmumiem, kas strādā šai konkurēt, kuriem jābūt konkurētspējīgiem un pasažieriem. Šī vienas biļetes izdošana, jeb through ticketing, ir svarīgs mm, jautājums, ko pieminēja daudzreiz. Nu, es tepat laikā domāju, ka nevajadzētu būt jaunam pienākumam šādas biļetes tagad, bet gan sniegt informāciju par to, kas ir šis kontrakts, ko nozīmē šāda veida eh, vienotā biļete. Uh, Jo, protams, ka piekrītu vēsturiski, mums bija mm, laba sadarbība starp uzņēmumiem pār robežām. Šodien mēs pārējām uz, uz konkurējošāku tirgu, tas ir arī jāpārdiemo, līdzī, jāpadomā līdzīgi, kā to dara, piemēram, aviācijas sektors vai autobusu pārvadājumu sektors. Nu, un, protams, ka šāda vienota biļete var tikt izdota, ja kompānijas savā starpā ir vienojušās par to. Citiem vārdiem sakot, nevar gaidīt, ka autobusu pārvadātājs viņi ne, ne, nepieņems pasažierus tad, ja nebūs šāda vienota biļeta izdota, jo līdzīgi tas nenotiek, piemēram, arī aviācijas sektorā, ja šāds sadarbības nolīgums nav. Nu, Air France vai Ryanair, piemēram, savā starpā nesadarbojas. Nu, tātad šeit potenciāls uz vienotu biļeti pastāv, par to vēlamies runāt arī sīkāk, bet ir jābūt kaut kādiem nosacījumiem. Nu, tātad, ko tas nozīmē mums un ko mēs darām jau šobrīd? Pirmām kārtām, un ne tikai sekojot esošajam regulējumam, kas izriet no uh, attiecīgās tiesību pakotnes, kur runāts par vienotajām biļetēm un uzņēmumu saistībām, mēs paši esam izstrādājuši tās augto pilnas apkalpošanas modeli, kas piedāvā klientiem iespēju iegādāties biļeti visam ceļojumam. Tā ir realitāte šobrīd, to jūs varat pārbaudīt arī paši. Piemērs, kas te tiek uz ekrāna parādīts, ir no Hamburgas uz Romu, to var iegādāties Deutsche Bahn mājas lapā. To var uh, mainīt, piemēram, nu vienalga uz kādu mazāku ciematiņu Austrijā kā gala mērķi, bet šai vienā mājas lapā ir pieņem, piedāvāt šī vienotā biļeta, pateicoties tam modelim, ko mēs salīdzinoši nesen esam īstenojuši. Un tas ir pilnībā atbilstīgs šai uh, regulējumu pakotnei. Un vēl viena lieta par šiem pasažieriem, kas, nu, paliek kaut kur pa vidu. Nu, savējumu kavēšanas dēļ. Nu, šeit arī izstrādājam attiecīgus praktiskus risinājumus. Ātri vilcieniem, eh, piemēram, pastāv savienojumu uzņēmumu pienākums eh, pieņemt šos cilvēkus pat, ja viņi, eh, nu, ir nokavējuši iepriekšējo vil, vil, vilcienu, un tas ir bijis otrs operatora vainas dēļ. Uh, Bet, nu, paskatīsim uz to šai manis pieminētie konfliktē. Tā ir biznesa vienošanās starp diviem atsevišķiem uzņēmumiem par labu klientam. Tā ir vienošanās kas, protams, ļoti uzmanīgi jāizskata. Tas vēl ir tikai izmēģinājuma projekts un pilnīgi noteikti labprāt virzītos ar šo ideju uz priekšu, bet mēs nedomājam, ka tā ir lieta, ko varētu regulēt, jo tā tas nav, piemēram, regulēts nekur citur attiecībās pasažieru tiesībām, to starp aviācijā vai auto, autobusu pārvadājumos. Paldies par jūsu uzmanību. Lielas paldies, saka priekšādātāji, paldies par šo uzstāšanos. Nu, lūk. Tālāk, bez kavēšanās sāksim debatas. Bet pirms to darām, vēlos atgādināt, kāda parasti ir mūsu mm, eh, sistēma. Tātad ping-pong sistēmu izmantosim. Viens jautājums, viena atbilde. Tas ir pavisam vienkārši. Pirmām kārtām vārdus, vārdu došu referentam, tad ēnu referentiem, un tad otrajā raundā pārējiem deputātiem, kas vēlas izteikties. Piecas minūtes jums, referenta kungs. Jūs varat tad teikt, kam jūs uzdodat jautājumu. Tātad šīs 5 minūtes jums pašam jāizmanto. Tas ir paredzēts gan jautājumam, gan atbildē, jo vairāk laika piešķirts netiks. Netiks. Jūs esat pirmais, es tāpēc uz jums tik cītīgi skatos. Jā, ja? visi gatavi? Nu tad lūk, jums vārds, un tad jūs uzreiz sakat, kam jūs jautājumu uzdodat, un tad lūk, ar šo cilvēku arī varat um, tad nu, tā teikt, apmainīties ar jautājumiem. Lūk, Andersons kundze, vai mēs varam varbūt izteikties pirmie, tāpēc arī, ka, piemēram, es esmu referenta, zinu, ka Liberatskī kungam, piemēram, ir jādodas projām, vai viņš nedabūs 5 minūtes arī, dzen? Jo es aizstāju viņu šai gadījumā. A, nu jā, man bija rakstīts šeit Liberatskī kungs, bet ja jūs viņu aizstājat, labi, viss kārtībā, tad, protams, jums tiks piešķirts Liberatskī kungu uzstāšanās laiks. Muzaikungs, jūs pirmais. Jūs esat tāds pieklājīgs un dosiet kundzei pirmajai vārdu. Labi, Andersons kundze. Jūs esat gatava uz priekšu. Aiziet. Labi, paldies pirmām kārtām par force majeure, ja pies ārkārtas svaru. Gribēju uzdot jautājumu konkrēti pasažieru federācijas pārstāvim par to, vai viņi piekrīt ka šie bezizņēmuma situācija šobrīd ir atbilstīga. Šķiet, ka viņi, tas ir tas, ko viņi teica, bet es durināju par to faktu, ka, ja, piemēram, kaut kāds izņēmums būtu, tad mēs radītu tālāk juridisku neskaidrību un iespēju, ja ka varētu būt tiesas prāvs, un tas varētu negatīvi ietekmēt eh, dzelzceļa operators, un tāpēc, cik lielā mērā tas būtu problemātiski. Es tāpat savukārt vēlos uzdot jautājumu Lohmanu kungam vispārīgā kārtā, vai viņš uzskata, pašreiz, ka viss, ko pašreizējie eh, dzelzceļa operatori dara, tomēr ir nepietiekami, ka viņi varētu darīt vairāk, lai uzlabotu pasažieru tiesības, īpaši ņemot vērā, cik daudz operātori saņem subsīdijas daudzus gadus, eh, nu, tā tad no pasažieru un nodokļu maksātāju kabatām, un tāpēc viņiem vajadzētu vairāk iestāties par šo pasažieru tiesībām. Un savukārt jaunie operātori šķiet, eh, nu, faktiski uzskata, ka to, šāda veida mm, aizsardzība notiek tikai uz pieprasīšanas pamatiem. Tāpat arī gribu uzdot jautājumu polijas kolēģim, tātad no polijas operātoru pārstāvim. Uh, vai viņa prāt ir tā, ka vajadzētu apmācīt tikai specifisku personālu attiecībā, piemēram, uz invalīdu tiesībām? Vai tad mēs nevarējam uzdot vairāk jautājumus? Es īsti nesaprotu. Jūs varat uzdot visus jautājumus, kas vien jums gribas, bet jums vienlaikus jāatstāj arī laiks ir šiem cilvēkiem, lai viņi varētu atbildēt. Un tad pēdējais jautājums tagad no manis, tā tad par invaliditāti. Kāpēc vai visiem darbiniekiem nevajadzētu tikt apmācītiem šajā gadījumā, jo nevar taču nekad zināt, kuram pēkšņi nāksies kaut kādu problēmu attiecībā uz invalīdu risināt. Nu, tas tad tik daudz ir no manas puses, atvainojos, daudz laika laikam jums nesu atstājusi atbildēji. Labi, nu tad kurš pirmais sāks atbildēt? Labi, es sākšu. Ja pareizi saprotu, tad par force majeure un pašreizējās situācijas saglabāšanu. Es domāju, ka mēs esam pamatīgi to visu padomus tikšanās laikā apsprieduši cer e, mēnešu sākumā, un mums likās, ka tas ir vienīgais veids, sal, iespējams, iespējamais salīdzinot ar to, kas ir pašreizējā situācija. Nu, pāris centimetrus sniega, nu, katram var būt kaut kāda atsevišķa apstākļa, viens ar to tiek galā, citrs ne, tāpēc es domāju, ka vajadzētu situācijai palikt pašreizējā uh, variantā. Paldies par jautājumu, jā. Uh, Protams, ka operatori vienmēr var darīt ko vairāk nenoliedzami, bet Atcerēs, nu, ja jūs sakat, ka dzelzceļi vienmēr tikuši finansēti, es teiktu, ka tas tā ir dažās valstīs, bet ne visās ES dalību valstīs. Un pastāv būtiskas atšķirības, eh, un nevar tagad tā vispārināt starp visam šim 15, un tad, piemēram, 28 dalību valstīm. 15 vecajās dalību valstīs infrastruktūra pārsvarā ļoti sliktos, ļoti sliktā situācijā, un pakalpojumu kvalitātes nodošana gandrīz neiespējama. POS nav saņēmuši pietiekamas kompensācijas. 64% mm, tikai saņēmuši šādas kompensācijas. Tad, ja mēs vēlamies vēlamies atteikties no izņēmumiem un ceram, ka tad pakalpojumu kvalitāte uzlabosies, tad vajadzīga arī apņemšanās no visām pusēm, to starp atbildīgajām uh, varas iestādēm, un tad varētu uzlabot to arī šajās valstīs, jā. Monsieur Olszewski, vous répondez? tad jūs iesam. Tā. Jūs atbildēsiet arī uz savu, sev uzdoto jautājumu? Jā, lūdzu, protams. Kas astiecas uz darbinieku apmācīšanu, uz personāla apmācīšanu? Mēs pārsvarā to attiecinām uz um, drošības darbiniekiem, drošības personālu, jo tie, tie būs cilvēki, kas palīdzēs attiecīgi invalīdiem, tāpēc viņi saņem šo apmācību. Mēs tāpat esam sagatavojuši arī, izveidojuši arī tādu karsto telefonu, es prie kur piezvanīt, lūgt pēc palīdzības, vienalga vai tas ir stacijā vai, piemēram, ceļojuma laikā, tātad arī šāds pakalpojums ir pieejams. Un esam saņēmuši arī pierādījumus, ka tas atbilstīgi darbojas, respektīvi esam saņēmuši atsauksmi no attiecīgām organizācijām. Vēl viens jautājums Andersons kundze uzdos. Uh, Vai kolēģis no Dānijas, tātad no dzelzceļa regulātora, piekrīt, ka ir nepieciešams palielināt nacionālo īstenošanas struktūru pilnvars, jo šobrīd ir ļoti grūti patērētājiem tīri praktiski, tā teikt, panākt savu tiesību īstenošanu. Viņam vajadzīga daudz vairāk papildus palīdzības. Paldies! Pilnvaru palielināšana regulātoriem ir laba doma. It īpaši Dānijas gadījumā mums gan šobrīd problēma nav, jo tiesība akti mums piedāvā atbilstīgos instrumentus šai ziņā. Tātad tā nav no tāda specifiska problēma manā valstī, bet es saprotu jūsu teikto. C'est fini! Plus... Nu, vairāk laika nav. Laiks beidzies. Turpinām. Nākamais ir Renamu Zelje. Mans pirmais jautājums Kidor kungam Es sapratu, ka jūs esat uh, par vienotām biļetēm, tāpat jārunā par uh, pat, uh, pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti un par pārēju no vienas stundas uz 30 sekundēm. Priekšsēdētāji. Jūs runājat pārāk ātri, lai tulki varētu jums tikt līdzi. Esat gatavs? Nu, sākam vēlreiz. Tātad no kurienes man sākt atkal? Kidor kungs, paldies par uh, to, ka jūs uh, iestājaties par vienotām biļetēm, par uh, personu ar ierobežot mobilitāti interesēm, par to, ka uh, kavēšanās kompensācija tad, tad uh, piešķirtama nevis tad, kad ir viena stunda, bet 30 minūšu kavēšanās. Tāpat jūs uz uzsvērāt, ka jātiecina šīs regulās aptvērums arī uz reģionāliem un piepilsētas vilcieniem, jo šie pasažieriem arī nevar liekt tiesība aizsardzību. Jautājums, uh, vai pasažieru tiesību harmonizāciju nostiprina konkurence vai nē? Paldies deputātu kungam. Konkurence nostiprina pasažieru tiesības, bet konkurence jau nav pašmērķis, bet gan uzvar konkurence rezultātā tas, kas piedāvā labākus pakalpojumus. Un uh, līdz ar to uh, pasažieru tiesību aizsardzības līmenis padarīs dzelzceļu pievilcīgāku pasažieriem. Par uh, vietējiem pārvadājumiem šeit es teiktu, ka ir uh, jāiekļauj dzelzceļa pasažieri reģionālos un piepilsētas vilcienos, bet par citiem pasažieriem tās ir citas debates. Un uh, Es, uh, man ir grūti iedomāties, kā mēs varada, varētu padarīt pieejamu metro pasažieriem ar ierobežot mobilitāti tādos vecās uh, metro sistēmās kā Parīze, Berlīne vai Londona. Tālāk par kompensācijām es uzsveru, ka tas ļoti svarīgi ir cilvēki, kam ir abonementi, kas uh, teiksim, pērk abonements par simtiem vai pat tūkstošiem eiro, kā tas ir Anglijā, un šie pasažieri tiešām maksā par šiem pakalpojumiem, un tādēļ viņu tiesību aizsardzība būtu jānodrošina, un likumdevēji nedrīkst par viņiem aizmirst. Paldies, Kidorkungs. Nākamais jautājums Lokman kungam. Komisija konstatē, ka tikai četras dalību valstis pilnībā īsteno 2007. gada regulu. Bet eh, kā tad tas var viss darboties, ja šīm, eh, šie reguli netiek pilnībā īstenota visos uzņēmos, ja ir paredzēti izņēmumi līdz pat 2024. gadam? ja tas gan vairāk šis jautājums būtu adresējams dalību valstīm, nevis uzņēmumiem. Uh, mēs katrā gadījumā, ja ir atbilstoši apstākļi spēkā, mēs neiestājamies par atkāpēm vai izņēmumiem. Vienīgi tad, ja nav atbilstoši infrastruktūras vai mēs vienkārši nevaram nodrošināt atbilstošas pakā kvalitātes pakalpojums, tikai tad mēs paredzam, ka šādas, šādi izņēmumi varētu būt. Tā tad. Nu, no 2019. gada tas viss tad būtu jāpiemēro. To es vēlējos dzirdēt. Hadadas kundze, jūs runājāt, ka virkne Eiropas valsts darbojas ļoti efektīvi, bet es konstatēju, ka komisija savā priekšlikumā paredz, ka ir jāaprīko visas uh, stacijas un uh, vilcieni un um, ar to pieprastot iepriekš, bet es gribētu zināt, uh, uz cik personām, cik pasažieriem tas viss attiecās, ņemot vērā transporta plūsmas pieauguma atbilde. Pēc Pasaules bankas datiem tie ir 15% pasažieru Un mēs uzskatām, ka mēs pārstāvam Eiropā 80 miljonus uh, cilvēku, kam ir invaliditāte. Vēl viens jautājums Smita kungam. No jūsu pieredzes, ja vilcieni kavējas vai tiek anulēti, cik daudzi dzelzceļu uzņēmumi tiešām nodrošina pasažieru tiesību ievērošanu? manuprāt, ir ļoti grūti informēt uh, pasažierus jau uh, braucienu sākumā par visām tiesībām. Nu, ja jūs jau pašā sākumā pārdodot biļeti pievienojat tādu garu sarakstu ar visu, kas varētu noiet greizi, nu, tas nav tas labākais veids, kā tirgot biļetes. Un uh, Daudzi darbinieki dzelzceļa uzņēmumos eh, pat nav īsti informēti par pasažieru tiesībām pienācīgā apjomā, bet, protams, eh, šie darbinieki cenšas palīdzēt pasažieriem, jo viņi nonākuši grūtībās. Un eh, es nedomāju, ka šī par darbinieku iejūtība ir labs garants pasažieru tiesību garantēšanai. Paldies, Smitkungs, Muzeljekungs. Tagad vārds roda kungam. 5 minūtes jūsu rīcībā. Paldies! Priekšsēdātāji pateicos mūsu ekspertiem. Es biju paredzējis uzdot daudzus jautājumus, bet Lokvāna kungs uh, nu, man uzvedinājusi citām domām. Tātad jūs uzskatāt, ka nevajadzētu tā obligāti uzspiest šīs vienotās biļetes, bet nu, man ir tāds piemērs. Pagājuši mēnesi parlaments brauca uz Strasbūru. Es nopirku savu biļeti Vācijā, Neumanšteinā. Tas bija, tā bija turpat pakaļ biļete. Uh, bet, diemžēl, kad es uh, braucu atpakaļ, nokavēju uh, vilcienu no Strāsbūras uz Vāciju. Es devos uz dzelzceļa staciju un lūdzu nomainīt manu uh, dzelzceļa biļeti, biļeti uz Kārsrūju. Bet man atbildēja, nē, to nevar, mēs to nevaram izdarīt, jo šie biļeti ir nopirkt Vācijā un Aimonštatē. Uh, Un jautājums, ko tad lai es daru, jo man pat bija rezervēta vieta nākamajā uh, ceļa posmā. Nu, ko es darīju? Es iekāpu nākamajā uh, ātri vilcienā un man bija jāmaksā par to sots. Mēs šeit runājam par labi izveidotu uh, valsts, valstī piedarošu uzņēmumu. Atbildi. Protams, vienmēr ir ko, eh, lietas, ko varam uzlabot, un tas ir saistīts arī ar personāla apmācību, ir jābūt atbilstošām procedūrām, paredzot iespēju iekāpt nākamajā vilcienā, jānokavē attiecīgo vilcienu. Uh, bet ja ir vienots uh, līgums ar uh, vienotu biļeti, tad jums ir nodrošinātas visas patērētāja tiesības arī kāp nākamajā vilcienā, ja kaut kas kavējas. Bet ja jūs pērkat biļetes atsevišķi, nevis kā vienotu biļeti, tad jūs nevarat paredzēt tādu pašu garantiju līmeni, izņemot gadījumu, ja ir vienošanās starp uzņēmumiem uh, to nodrošināt uh, vilcienu kavēšanās gadījumā gadījumā. Paldies! Nākamais jautājums Hadadas kundzei. Es vēlētos, lai jūs norādītu konkrēti, cik tālu mums vajadzētu iet, sniedzot atbalstu personām ar invaliditāti. Un tāpat vēlētos, lai jūs atbildētu uz ļoti būtisku jautājumu, manuprāt vai jūs nepiekrīstu tam, ka ir uh, šeit uh, jānovelk zināmas robežas, vai arī tad mums ir jāprasa, lai dzelzceļa darbiniekiem būtu uh, augstāks izglītotības līmenis veselības aizsardzības jomā. Atbilde. Nu, es nedomāju, ka šeit ir uh, runa par kādām uh, īpašām kvalifikācijām uh, šai jomā. Šeit vienkārši ir runa par to, lai mēs varētu ceļot tāpat kā visi Eiropas pilsoņi, lai es varētu braukt ar vilcienu, kad es vēlos. Tagad ir tā, ka man ir jādodas ātrāk prom no darba vai konferences, jo ir uh, Uh, laiks ierobežots, es teiksim, es esmu uh, rezervējusi vilcienu 12.30 Rījās, un es nevaru braukt ar vilcienu ātrāk vai vēlāk, tātad tas viss ir ļoti ierobežots. Pat ja Bēļģijā ir moderni vagoni ar rampām, bet ja jūs nesat rezervējis iepriekš, tad šīs īpašās durvis nevar atvērt, tās ir bloķētas. Tā, kad, uh, tiešām ir nepieciešams būt ļoti izglītotam, apmācītam, lai to visu varētu nodrošināt. Šeit runa nav par kaut kādām milzīgām prasībām, vienkārši runa par personām, kas strādā dzelzceļa stācijā, lai viņi varētu sniegt atbalstu. Ja mana asistente to var darīt, tad es domāju, ka arī citi cilvēki to varētu izdarīt. Paldies! Eh, paldies, Raulkungs. Tagad vārds Krāmerkungam. Vispirms Lahmanām. 67% pasažieru vēlas vienotas biļetes. Jūsu organizācija iestājas par neobligātām šādām biļetēm. Kādēļ jūs nevēlaties, lai tas, tā būtu obligāta prasība? Es, eh, manuprāt, jau izskaidroju tā, ka mēs esam principā pret, bet mēs iebilstām pret to, ka tiek pieņemts tiesību uh, akti un regulējums noteiktam vienām transporta veidam, un tāpat laikā eh, salīdzinošā eh, veidā tas netiek attiecināts uz autobusu pārvadājumiem vai aviācijas pārvadājumiem. Ir jāsaskaņo patērētāju tiesības ar uzņēmumu uh, Uh, brīvību veikt uzņēmēju darbību. Protams, mēs uh, vēlamies piesaistīt pēc iespējas lielāku uh, pasažieru skaitu. Tā tad, nu tādēļ jums tad arī būtu jācīnās, lai šī prasība būtu obligāta. Paldies. Nākamais jautājums ir Smita kunga ja ir šādas obligāta vienošanās, ja tāda būtu, vai jūs prāt pieaugtu pasažieru skaits vai samazinātos? Manuprāt, šeit būtu divējādi ietekma. Pirmkārt, pasažieri, kur par to uztraucas un tagad nebrauc ar vilcienu, tad viņiem būtu lielāka uzticēšanās uh, un viņi vairāk brauktu ar, uh, pa dzelzceļu. Un ir arī pasažieri, kuri vispār par to nedomā, kamēr uh, viņi nonāk ķelnē, un tad viņiem jāmaksā 400 eiro, un tad viņi vairs nebrauktu ar dzel dzelzceļu un informētu vēl citus uh, draugus un paziņas. Un ja mēs vēlamies tādu vienotu dzelzceļa tīklu, tad mums ir pie tā jāstrādā. Uh, Eh, kāds man teica, ka Beļģijā ir vairāk dzelzceļa staciju nekā starptautisku lidostu visā pasaulē. Un, teiksim, ja es gribu no uh, Londonas aizbraukt uz Prāgu, tad ar vienu operatoru es varu nopirkt vienu biļeti, bet ar dzelzceļu tad man būtu jābrauc ar trim atšķirīgiem operatoriem. Un šeit ir daudz vairāk dažādu variantu un lielākā uh, Uh, mērogā nekā aviācijā. Līdz ar to šīs uh, jomas nevar uh, pilnībā salīdzināt. Un ja ir operatori, kas pārvalda noteiktus segments, tad ir jābūt kaut kādam regulējumam. Varbūt. Mm, būtu jāparāds par vienotu transakciju šim uh, integrētajam braucienam. Un ja mums ir atbilstošas tiesības veikt šādu ceļojumu un kaut kur neiestrēgt, tad tas būtu tikpat būtībā ekvivalents šādai vienotai biļetei. Tālāk nepārvaramā eh, eh, vāra, jeb force majeure. Šis jēdziens eh, pastāv Uh, aviācijas uh, jomā, lai um, atba, atbrīvotos no atbildības. Un uh, tā tad 1,3 miljonu pasažieru 15 gadu laikā ir saskārušies ar šo situāciju. Kādēļ jūs uh, kādēļ jūs iestājaties pret to, ka, ka šī vienkāršā atruna beidzot tiktu likvidēta, jo tas, protams, ir ļoti lēti avio uzņēmumiem. Japānā tas ne, nepastāv un viss ļoti labi darbojas. Yeah. Jā, nu ko lai es saku? Ja mēs palūkojamies uz izmaksām, uh, vienīgais veids, kā dzelzceļi uzlabotu savu darbību šai jomā, būtu tāds, ka Tā tad nepārvarama vāra ir punkts, kurā, un kā tas ir regulēts šobrīd, uh, manuprāt, ir atbilstoši. Es patiesībā nesaprotu, ko jūs īsti jautājat. Tātad pat komisija ir skeptiski noskaņota pret šādu uh, par to, vai tai izdosies ko panākt vai nē, jo šeit ir mūž, mužīgi visādi procesi un būtībā, ja šis jautājums tiktu risināts, tā tad šeit ir, tiek tā, taupīta nauda, bet, nu, mēs, protams, vēlamies vienmēr būt punktuāli, bet nevienmēr tas ir iespēja. Ich denke, das, was, was Sie letztes sagen, sind Jā, es domāju, ka es varu piekrist jūsu pēdējam uh, teikumam. Jā, nu to mēs patiešām arī vēlamies. Jā, ka mēs varam izvērtēt uh, šo situāciju, teiksim, ja vilciens nokavējas un par to sāk rakstīt avīzēs. Ja mēs to tā rak, darītu Eiropā, tad katru dienu varētu publicēt biezu avīzi, un šeit ir tā lielāka atšķirība. Es esmu bijis arī daudzkārt Japānā, jā, un Japāna, protams, ir atšķirīga. Un uh, tur ir tāda pieeja, ka vissvarīgākais ir patērētājs visās jomās. Un, un patērētājs var arī paziņot, ka viņš uh, vēlas braukt ar uh, citu uh, vilcienu, nevis ar to, un tad vienmēr tiek darīts viss, lai ņemtu vērā viņa vēlmes un visā šajā ķēdītē, un tā tiek nodrošināts arī labs kvalitātes pakalpojums. Paldies, saka priekšsēdētāji, mēs nosniedzām pirmo jautājumu raundu, un tagad būs otrais rauns, kurā uzstāsies deputāti, kuri kuri nav ēnu referenti. Un katram divas minūtes, jo jūsu ir daudz. Un tagad vispirms Koha kungam vārds. Paldies! Man tāds provocējošs jautājums Eiropas Savienības komisijai. Vai uh, šīs uh, regulas uh, pārskat atzīšana nav pārāk ierobežota, jo š, eh, tagad tiek eh, runāts arī par um, eh, daudzmodāliem transporta veidiem un biļetēm, un tādēļ vajadzētu varbūt domāt pavisam plašāk un citādāk par daudzmodālo transporta sistēmu pasažieru tiesību nodrošināšanu komisija, jūs tagad tiek, tiekat iesaistīti debatēs. Lūdzu, vārds jums, godātais deputāti, jāpatieši. Mēs jau esam vairāk kārt diskutējuši par daudz uh, modālo transporta sistēmu patērētāju tiesībām. Tātad jau esam uh, priekšlikumā par pasažieru tiesībām atrunājuši arī dzelzceļa uh, aspektu, bet, uh, diemžēl, padome to tālāk nevirzīja. Un mēs arī pēc tam esam uh, uzsākuši pētījumu par to, kādi modeļi šobrīd jau pastāv šajā jomā un kā pasažieru tiesības šādā daudz modālā kontekstā tiek uh, Uh, nodrošinātas, un pēc tam mēs paredzam 2018. gada uh, otrajā ceturksnī saņemt rezultātus, un tad balstoties uz tiem mēs lemsim, kā tālāk rīkoties. Tāpat esam arī uh, citā jomā, proti runājot par deleģētiem tiesību aktiem, esam sept septembrī publicējuši uh, tiesību aktus par mm, daudzmodāliem, uh, daudzmodālām transporta sistēmām. Tā tad ir jāveido pamats atbilstošai datu apmaiņai, un tad pēc tam, izmantojot šos datus, mēs varētu arī radīt daudzmodālo. Uh, uh, pārvadājumu plānotāju, bet šeit ir jāņem vērā atšķirīgi aspekti, bet mēs uh, tiešām strādājam pie šiem jautājumiem un tāpat ņemot vērā pieaugušo digitalizāciju, šī problēma kļūst arvien aktuālāka. Paldies, tagad vārds Rikēkungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Pirmais jautājums Lohman kungam. Daudz runājam par šiem vienotām biļetēm. Un, manuprāt, aiz šīm uh, vienotām biļetēm slēpjas problēma par to, kā tiek uh, ap kā notiek apmaiņas starp dažādiem uzņēmumiem par grafikiem un citiem, un šie uzņēmumi nemaz tā nevēlas dalīties ar citiem šai informācijā. Un, uh, jo tas tad ļautu klientiem salīdzināt dažādu pārvadātāju piedāvātās uh, grafikus un cenas, un jūs varat arī saprast, pie kā tas viss nonāks. Sure Nē, esmu pārliecināts, ka sapratu jūsu uzdoto jautājumu par iespējamo tarifu harmonizāciju starp dažādiem uzņēmiem, ja tas tā bija. Tad, protams, tas nebūs uh, īpaši vie, viegls uzņēmums, jo katrs uzņēmums pats var noteikt savus tā, tarifus, bet, ja nu jautājums bija cits, tad atvainojos, ka to nesapratu jautājums, saka Rikēkungs, vai jūs iedomājat, ka var noteikt obligātas prasības, lai uz transporta uzņēmumi paziņotu gan savus grafikus, gan tarifus, kā tas ir aviācijas jomā, kur var salīdzināt gan tarifus, gan, gan lidojumu grafikus, un to veic ārējais uzņēmums, nevis paši uzņēmumi atbilde. Nu jā, tādēļ es arī pieminēju visaptverošā pakalpojumu modeli. Tātad tiek veidotas saskarnes, lai informētu par grafikiem un cenām uh, šīm uh, vienotām biļetēm. To piedāvā biļešu tirgotāji. Tas ir iespējams, bet tas notiks saskaņā ar regulu uh, noslēdzot atbilstošus līgumus starp iesaistītajiem uzņēmumiem. Tātad jāpanāk vienošanās starp iesaistītiem uzņēmumiem. Jautājums Kidārkungam. Jūs runājāt par to, ka ir uh, grūti uh, tātad saskaņot situāciju uh, starp pilsētu, reģionālos pārvadājumos un liela attāluma pārvadājumos, bet to netiek uh, Uh, nu, tik daudz pieprasīts, jo šeit ir pārāk smagnējas procedūras, lai saņemtu 3-5 eiro kompensāciju. Cilvēki to vienkārši nedara. Ko jūs domājat par to, ka katram pasažierim varētu izveidot tādu kā kredītkontu, kur uh, katreiz, kad uh, tiek uh, piešķirt kompensācija, tā tiek ieskaitīta šai kontā reizi gadā, nu tur pāris eiro uh, šajos uh, nelielu attālumu pārvadājumos, vai nebūtu vai vēlams izveidot tādu uh, pasažieru kredītu kontu, kuru reiz gadā tad ieskaitīt kompensāciju. Atbildi, jā, nu tas, tas ir interesants priekšlikums, protams, jautājums, kā to īstenot un kā uzņēmumi to varētu uh, pielietot. Manuprāt, šeit vajadzētu nacionālā līmenī saskaņot uh, šos pasākums starp dažādiem uzņēmumiem, dzelzceļu uzņēmumiem, ja tādu pastāv. Manuprāt, uh, pilsētu transportā, jā, šīs uh, biļešu cenas ir relatīvi nelielas, bet es domāju, ka šī sistēma būtu jāattiecina pirmkārt uz tiem, uh, kam, pie, kam ir eh, mēneša vai gada abonamenti iegādāti. Un tad attiecīgi varētu ieskaitīt kompensāciju par kavējumiem, ja to var pierādīt. Tā kā šī ideja būtu apsverama. Paldies! Nākamais. Man ir divi jautājumi. Es biju referents 2012. gadā, kad mēs pirmoreiz runājām par vienotiem standartiem, uh, lai uh, nu, ņemtu vērā arī specifiku dažādiem veidiem, lai harmonizētu līdz noteiktai tam līmenim. Tātad runājot par komisijas priekšlikumu sajomā vai Jūs šeit uh, saskatāt uh, uh, priekšrocības salīdzinot ar negodīgo konkurenci, kāda līdz šim ir bijusi es gribētu teikt, jā, šis priekšlikums iet pareizā virzienā. Šeit tiek uh, mazināts atšķirības starp dažādiem transporta veidiem. Protams, tas varētu iet nedaudz tālāk, nosakot līdzīgus principus attiecībā uz tiesībām, vienāda veida pakalpojumiem dažādos transporta veidos, bet tad būtu jāpārskata pasažieru tiesības visos transporta veidos un vienlaicīgi, jo pretējā gadījumā tas nebūs atbilstoši atrisināms. Es gribēju jautāt polijas ekspertiem, jūs runājāt par līdzsvarotību, ka ir dažādas kvalitāte un standarti dalību valstīs, kas, ka šie priekšlikumi ir pārāk tālējoši jautājums, kā mēs varētu to ņemt vērā Eiropas tiesību aktos, nu, lai. Uh, tas būtu visu 27 dalību valstu interesēs. Runājot par līdzsvaru panākšanu, nu, šeit ir jābūt, jāņem vērā arī konkurētspēja, konkurence starp dažādiem transporta veidiem. Dzelzceļā transportā mēs uh, ieviešam noteikumus par dzelzceļu Eh, pakalpojumu tirgu, tad eh, pilnā eh, atklātībā, lai būtu vienāda situācija, tas būtu jātiecina uz sauszemes transporta, gaisa, jūras transportu. Līdzīgā veidā ir jāparedz pienākumi garantēt pasažieru tiesības arī šajos uh, transporta veidos. Tāda būtu mana atbilde. Es nezinu, vai ar uh, to jums pietiek. Vai jūs uzskatāt to par pietiekamu atbildi? Jā, varbūt pēdējais pavisam īsais jautājums. Pasažieru pārst, organizāciju pārstāvjiem. Jūs uh, minējāt informāciju, kas ir nepietiekama, un arī tiesības uh, iesniegt uh, Uh, prasības par kompensāciju, ko komisija var teikt šajā sakarā. Kām jūs uzdodat jautājumu, saka Rikēkungs? Okay. Kidor. <laughs> Kidor kungam jūs to uzdodat. Kidor kungs lūdzu es uh, atstāšu to savu Eiropas kolēģi ziņā, pēc tam varbūt papildināšu, ja nepieciešams. Ja pareizi sapratu, jautājums bija par to, kā varam saņemt kompensāciju vai pietiekami uh, uh, noteikumi spēkā, lai to nodrošinātu, vai arī es kaut ko esmu pārpratis. Tā tad pasažieri norāda to, ka viņiem nav e, iespējams e, nu, pieprasīt šādas kompensācijas dalību valstīs, ka tas viss nav pietiekami organizēts. Nu, ir e, laiks jau beidzies, tagad vārds Demis Makerkungam. Paldies, prieksēdētāja kungs. Komisijas priekšlikumā Es um, saredzu arī vēlmi uzlabot uh, cilvēku ar kustību traucējumiem iespējas uh, ceļot, uh, informācijas sniegšanas prasību, un tomēr um, man ir um, zināmas bažas, kas saistīts ar vienu specifisku gadījumu. Pirms apmēram gada parādījās jautājums, kādas ir novēlošanās noteikšanas metodas, izmērīšanas metodas, un raugoties uz rezultātiem, es neredzu, kā Eiropas pasažieru tiesības var tapt aizsargātas vienotā veidā, ja uh, netiek novēlošanās mērītas un noteiktas vienādi visā Eiropā. Piemēram, ir valsts, kurās ir tā saucamais trīs minūšu novēlošanais eh, likums, tādas, kurās desmit, ir tādas, kurās novēlošanās tiek rēķināta tikai nepienākšanas laikā gala stacijas eh, rezultātā. Ir tādas valsts, kurās tiek vidējais eh, novēlošanās laiks mērīts uz vidējo pasažieru un tā tālāk. Tā tad eh, vēl bez tam, ņemot vēr, pat neņemot vērā šīs dažādās eh, noteikšanas metodas, arī salīdzināšanas iespējas tikpat kā neeksistē. Piemēram, manā valstī Infrabel trīsreiz dienā būtu jānopublicē dati punktualitātes ziņā Beļģijā, bet eh, nav tā kā tādas salīdzinošās sistēmas, ko cīsts sevi ietver. Protams, ja mums būtu tāda standarta sistēma, tas nāktu par labu pasažieriem, jo viņi varētu salīdzināt dažādas eh, operators un pasažieri arī zinātu, kādas ir viņu tiesības. Godātie eksperti, ko jūs domājat par šīm dažādajām novēlošanās noteikšanas metodēm un kā tas ietekmē pasažieru tiesības? Tā tad jā, šķiet, ka jūsu jautājums eh, ir uzdots visiem, vai arī nevienam. Kam tad jūs galu beigās uzdevāt šo savu jautājumu? Smelders kungam? Es uzskatu, ka jā, punktualitāte ir viens no ahilē papēžiem, un kā jau jūs teicāt, Beļģijā mēs eh, piespiedām infrabelu labāk strādāt, jo viņi nerīkojās tā, kā mēs to vēlējāmies un nesniedz informāciju katru dienu. Un rītā mums ir paredzēta tikšanās, lai niansētu to izskatītu, bet arī Eiropas līmenī. Diskusijas ir bezmaz eh, mūžīgas un arī mūsu organizācijas iekšienē mēs par to runājam. Katrai valstī ir savi atšķirīgi noteikumi un dažāds novēlošanas noteikšanas veids. Uh, bet eh, iespējams, ka būtu jēgpilni, ja komisija sagatavotu noteikumus, kā tad izmērīt novēlošanos, jo sarunās ar SNCB un Intrabel, kā tad noteikt šo novēloš novēlošanos mēs beigās uzzinājām, kā viņi to dara, bet tas mums prasīja milzu pūles, jo viņi slēp šo algoritmu. Tātad pirmais, kas būtu jāpanāk, atvērtība, pieejami dati, pat ja dati tiek noteikti atšķirīgā veidā, tiem ir jābūt pieejamiem, kā arī operatoram būtu jāpaskaidro, ko un kā viņi dara. Pretējā gadījumā tiešām situācija ir tāda, kā jūs šeit teicāt. Paldies, Vim Vandara Kampa kungs nākamais. Jā, paldies, prieksēdētāja kungs. Mani pārsteidz šajās diskusijās sekojošs moments. Mēs šķiet piemirstam to, ka Eiropas eh, dzelzceļi ir vissubsidētākais transporta sektors, nozara. Un eh, mēs nevaram salīdzināt dzelzceļu ar ceļiem. Nevaram, vienkārši nevaram, jo dzelzceļi ir vissubsidētākā transporta nozara. Un mans jautājums eh, par šo biļešu pārdošanas sistēmu, kāpēc tad nevarētu digitalizācijas laikmetā likt labāk sadarboties dažādiem dzelzceļa operatoriem, un es domāju, ka mums vajadzētu izmantot visus mūsu spēkā esošos instrumentus, lai piespiestu dažādu dalību valstu operators sadarboties. Un poļu kolēģis, man nepatika viņa teiktais, ja ir jāizvēlas starp naudu, proti investīcijām un pasažieru, tad vai es pareizi sapratu, ka viņš izvēlēsies un vai būtu jāizvēlās nauda, proti investīcijas, prieksēdētais jā. Tā tad tas bija konkrēts jautājums Olševska kungam. Olševska kungs? Nē, jautājums tur nebija. Labi. Balsts no, bā, no zāles mēs tā kā īsti nedzirdam tūki. Atbilde, Olževska kungs, es varu atbildēt, ja jūs man uzdevāt jautājumu, tad atbildēšu. Es, protams, iestājos par investīcijām pasažieru vārdā. Šobrīd mums uzņēmums PKP īsteno milzīgu investīciju programmu staciju sakārtošanā. Mēs piedāvājam dažādas mākslas darbus, mēs piedāvājam cilvēkiem ar kustību traucējumiem labākas iespējas, mēs investējam arī ritošajā sastāvā un jaunie nopirktie vagoni paredz dažādām pasažieru grupām vieglāk iekāpt vagonā. Prieksēdētājs. Paldies! Olševska kungs, Didiera Bērkungs. Man ir jautājums arī Lohmana kungam. Ā, es eh, nedzirdēju Lohmana kungam jautājumu, kāds tas lūdzu būtu. Tad jūs esat eh, vienīgais, kurš to nedzirdēja. Ā, nē, es dzirdēju jūs tā kā piezīmi, komentāru, bet um, Man šķita, ka tā ir tāda vispārreiz dabas piezīme, tā tad, bet tagad par biļetēm. Lohman kungs. Lohman kungs saprata ļoti labi manu jautājumu, ticat man, Rikē kungs, un es vēlētos dzirdēt viņa atbildi tikpat skaidri, kā viņš saprata manu jautājumu. Prieksēdētājs, labi, tad es nesapratu jūsu jautājumu, es nedzirdēju jūsu jautājumu, bet ļoti labi Lohman kungs to dzirdēja, tātad lūdzu atbildi. Lohman kungs tiešām sadzirdēja atbildi, bet Lohman kungs nepiekrīt apgalvojumam, ka dzelzceļa ir vissubsidētākais transporta veids, jo mums tiešām ir jāņem vērā tās izma, izmaksas, kādas prasa dzelzceļa uzturēšana un infrastruktūras nodrošināšana. Bet jā, es piekrītu, ka mēs um, varam uzspiest vienu biļeti, mēs jau varam uzspiest uh, atbildīgās iestādes, eh, pa, iestādes kaut ko darīt. Bet, um, ja infrastruktūras to nenod, nenodrošina, mēs tā tad nevaram ja ir divi dažādi tirgus segmenti, tad viņas kopā salikt nevar pat uzspiežot pasākums. Rikēkungs, paldies! Un tagad uh, dodu vārdu Arno Tūkundzei. Lūdzu. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos visiem runātājiem. Man ir viens tāds uh, nedaudz sauda, uh, speciāls jautājums. Uh, Gazokunga aizvietotājam neatceros jūsu vārdu, es atvainojos par to. Tātad daudz runājat par pasažieru tiesībām, bet pirmās tiesības būtu garantēt drošību dzelzceļa transportā. Tas ir uh, arvien retāk nodrošināts, tāpat ir jāgarantē uh, atbilstošu punktuālu transportu. Uh, bet eh, tā kā, protams, Brisele liek akcentu uz rentabilitāti, tad tiek samazināts darbinieku skaits dzelzceļā, līdz ar to pieaug mm, nu, huligānisma un marodierisma mm, gadījumu skaits un lielākā daļa aptaujāto pasažieru vairs nejūtas droši. Uh, dzelzceļos un 37% laupīšanas gadījumu un 39% seksuālās uzmākšanas un izvarošanas gadījumu notiek dzelzceļu uh, stacijās. Un līdz ar to sievietes jūtās ar vien nedrošāk, salīdzinoši uh, tikai 29% upuru ir vīrieši. Uh, ko domājat par ierosinājumiem paredzēt sieviešu uh, vagonus? Uh, vilcienos, vai nepastāv reāla problēma dzelzceļa transportā, it īpaši Francijā. Kā jūs prāšo problēmu varētu risināt un kā varētu ietekmēt arī komisijas nostāju šajā ļoti satraucošajā problēmā? Centīšos um, īsi atbildēt. Nu, pirmām kārtām, man liekas, viena lieta ir drošība, viena ir drošums. Par drošību runājot, atcerēsimies, ka dzelzceļa satiksme ir drošā, visdrošākā nav salīdzinoši ar citiem transferdiem tik daudz satiksmes negadījumu tā tālāk. Līdz ar to dzelzceļa operatoriem varbūt šajā gadījumā nevajadzētu uzrīs rīkoties. Bet, nu, mēs katrā ziņā vienalga uzskatām, ka arī Francijā, protams, šī situācija ir jāsaglabā. Tas ir tiešām viens no drošākiem transporta līdzekļiem. Kas attiec uz drošumu savukārt, es, eh, nu, ir bijis pētījums, kas liecina, ka katra otrā sieviete cieš no zināmām, uz, zināmas uzmākšanās uh, dzelzceļa satiksmē. Mēs uzskatām, ka šī problēma, protams, pastāv nenoliedzami. Bet nu, nev jau, nevar jau būt arī tā, ka pasažieri paši nostājas uh, policistu jomā un tam līdzīgi tie būtu tiesības argājošām iestādēm. Uh, jāstrādā, protams, dzelzceļa uzņēmumiem kopā ar varas iestādēm, lai rīcību pastiprinātu šajā jomā. Bet arī dzelzceļa uzņēmumi nevar būt tie, kas tagad um, uzrauga drošību, pilnībā, drošumu pilnā mērā nākamais runātājs. Lielas paldies! Es gribētu atgriezties pie jautājuma par invalīdu pārvadājumiem kā pasažierim. Mums ir um, intergrupa, kas strādā trešdienās, nākamā trešdiena paredzēta sanāksme. Mēs strādāsim pie invalīdu jautājumiem. Jūs esat visi arī laipni aicināti piedalīties. Un man ir jautājums Lokman kungam. Domāju, ka um, ir, protams, labi runāt par šīm milzu atšķirībām, kas pastāv starp eh, no vienas puses nepieciešamības pakalpojumus, piemēram, eh, nu, pasūtīt iepriekš, zvanot un tā tālāk. Ir dažādas situācijas. Mm, situācija Spānijā un Čehijā ir ļoti atšķirīga. Un nu, es gribu tāpēc vaicāt, kādas tad ir šīs milzīgās atšķirīgas, atšķirības, kā jūs teicāt, vai tas attiecas uz organizācijām, aprīkojumu, vai varbūt, nu, nav tik lielas vēlmes palīdzēt? Nē, nu, atšķirības lielākoties ir tāpēc, ka pastāv atšķirības pakalpojumos. Pakalpojumi nav identiski. Un jo augstāka satiksmes intensitāte, jo pakalpojumi ir atšķirīgāki no tiem, kur, piemēram, ir zemes satiksmes intens, intensivitātes līmums. Un tāpēc, eh, protams, ka vienmēr ir jāuzlabo pasažieru tiesības attiecībā uz pa pakalpojumiem, bet īpaši tiem, kas paredzēti invalīdiem. Uh, Mēs arī neesam pret to, ka varētu sama, samazināt šo laiku, kas, eh, kas paredzēts, nu, kas noteikts pirms eh, var pakalpojumu saņemt pēc tam, kad tas ticis pasūtīts. Nu, ir iespējams, ka vajadzētu domāt arī par tādu aprīkojumu nodrošināšanu, tā lai nebūtu vajadzīga papildus palīdzība. Paldies! Es vienkārši gribēju Hadatī kundzei arī izteikties par šo jautājumu. Es domāju, ka lielākoties tas jautājums, protams, ir arī par labo gribu, jo lielākoties aprīkojums jau daudz kur ir izvietots, un kā jau teicu iepriekš, te nerunājam par kaut kādiem īpašiem um, pakalpojumiem tā tālāk, vienkārši tas, ka mums jāpadara šis sabiedriskais transports pieejams invalīdiem tāpat kā visiem citiem, un tāpēc, ka mēs runājam par vajadzību apmācīt personālu un tā tālāk, tad teikt, ka tā nav mūsu atbildība, bet ka tā ir kāda cita atbildība, ir nepareizi. Es domāju, ka mums vajadzētu arī veikt informācijas kampaņas par to, cik ļoti svarīgi saņemt vienlīdzīgu attieksmi. Un, mm, jo pārsvarā, kā jau teicu, lielākoties aprīkojums ir jau pieejams, tas vienkārši ir jāizmanto. Lielas paldies par šo atbildi. Un pēdējā runātāja Andersons kundze uz divām minūtēm lūdzu paldies, ka ļāvāt man atkal uzstāties papildus sociāli tam, ka sociālisti atbild par šo ziņojumu Trānu komitejā. Es esmu viena no ēnu referentiem iekšējā tirgus un patērētā aizsardzības komitejā, un mēs ļoti interes, interesējamies par šo ziņojumu. Man ir juridiski raksturi jautājums komisijas pārstāvim, bet tad nav tā, ka jums vajadzētu nopietni ņemt vērā 7. un 12. pantu līgumā, lai pārliecinātos, ka patērētāju aizsardzība tiek īstenot atbilstīgi saistībā ar šo mēru. Uh, un lai tiek nodrošināts augsts aizsardzības līmenis. Un otrām kārtām attiecībā uz alternatīvo strīdu risināšanas jau, jautājumu, vai jūs nepiekrītat, ka operatoriem vajadzētu noteikti prasību pieņemt šāda veida alternatīvu e, strīdus izskatīšanas struktūru lēmumus, vienlaikus neapdrautot iepriekš pasažieru tiesības tās jāņem vērā, bet ja operatori piemēram, ne, netiek pakļauti prasībai šāda veida um, strīdus risināt, tad mēs jāsaka nevirzīsimies uz priekšu ar patērētāju tiesību aizsardzību. Nu, lūk, komisijai vārds. Lūdzu. Paldies. Jā cenšoties virzīties uz priekšu ar alternatīvo strīdus risināšanu un arī tiešais te um, šādu strīdus risināšanu instrumentu, um, te virzamies priekš, bet neesam domājuši vēl to padarīt par obligātu, ja saistošu, kā jūs to šobrīd ierosināt. Mēs, piemēram, redzam, ka šobrīd ir tādas kustības kā, lūk, travel net kustība, kur arī paredzēta alternatīva strīdus risināšanas stru, um, instrumenti, iestādes sagatavojas, piemēram, E, sadarbojas šai ziņā un tāpat arī apspriežam šīs jaunās metodas. ADR, ODR un tā tālāk. Tas tiek piedāvāts arī e, Nacionālajos tiesību sargājošajās struktūrās. Uh, Un jāsaka, pasažēri nevienmēr ir informēti par visiem instrumentiem, kas ir to rīcībā jau šobrīd, lai šādus strīdus risinātu. Un tāpēc nepiešams ilglaicīgi izstrādāt rekomendācijas par to, kā šos instrumentus izmantot. Bet jums taisība, jā, šobrīd nav pagaidām vēl izteikts priekšlikums par šādu prasību noteikšanu. Šie instrumenti ir salīdzinoši jauni ir attiecīgās direktīvas, kas vēl tikai ir jāīsteno attiecībā uz ADR un ODR, un uh, DG Justice pārstāvi šobrīd strādā pie tā, lai kontrolētu, kā notiek direktīva īstenošana. Bet jums taisnība, jums taisnība, tāpat arī ir arī patērētāju akīja tiesību akti, kur, kurus arī šobrīd pēta Justice ģenerāldirektorāts, un secinājumi jāsaka pagaidām vēl nav, protams, pieņemti. Uh, izdarīti. Var tikai jums apliecināt, ka jau šobrīd praksē mēs cenšamies tiešām to arī tā darīt, un eh, jūs arī CPC regula, piemēram, nu, tad attiecībos patērētaisības centriem šobrīd arī tikusi atjaunināta. Un tad attiec ne tikai uz gaisa pasažieru tiesībām, kas tiek ietverta šai ziņā, bet arī visi citi transporta veidi. Varbūt visas pasažieru tiesības tiek pakļautas aptvēr, šim aptvērumam. Tas iet gan uz autobusu, gan dzelzceļu pārvadājumiem un tā tālāk. Un mēs tiešām ceram, ka līdz ar to tas ir vēl viens solis uz priekšu. Nu, tad nākamais varbūt nākotnē varētu būt jūsu ierosinātais, bet pagaidām vēlamies, piet, vēlamies pieturēties pie tā, ko esam jau iesākuši. Tad censties īstenot šos jau diezgan jaunos noteikumus un redzēt, kā tie darbojas. Paldies! Kur tas kundze par šo uzstāšanos? Tagad gribu kolēģim Izmēlam Ertogam lūk naklajā ar secinājumiem. Nē, Andersons kundze, jūs vēlties noslēgt. Lūdzu, nāciet atpakaļ, Andersons kundze. Lieliski. Es tikai gribu teikt, ka tā, protams, ir liederīga atbilde, bet es nepiekrītu. Es domāju, ka mums vajadzīgs spēcīgāk pie tā visa piestrādāt. Nē, nē, debatas beigušās. Vienkārši uh, referentu vietā jūs varētu nākt klajā ar noslēgumu. Nu, kopsavilkumu. Es domāju, ka šīs diskusijas bija ļoti liederīgas, ļoti labi jautājumi, labas atbildes. Paldies visiem, kas piedalījās un uh, šos punktus izgaismā, kas attiecas uz invalīdu tiesībām. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir viena lieta, kas mums kā komitejai ir jāuztver ļoti nopietni, it īpaši ņemot vērā jauno Eiropas pieejamības tiesību aktu. Un var jums apliecināt, ka no sociālās un demokrāta grupas un no visiem mēnu referentiem ir mm, tāds entuziasms pie tā strādāt. Es tiešām domāju, ka atsevišķas atbildes no dzelzceļa dzelzceļu operatoriem bija visai sarūktinoši, te piekrītu Vimam. Uh, Domāju, ka jums ir jāskatās daudz eh, pozitīvāk uz to visu, jo arī biznesa taču kā tāda interesēs ir panākt visas dzelzceļa nozars, interesēs panākt, lai patērētāji uzticētos šim transporta līdzeklim. Mēs visi vēlamies, lai būtu šī pāreja uz dzelzceļu lielākā mērā, un ja jūs tik šauri uz to visu raudzīsieties, tad mēs to nevarēsim panākt. Nu, tad, tad lūk, patērētāju tiesība aizsardzības regula jāskat kontekstā ar visām citām politikām, ko mēs dzelzceļu nozarē šobrīd īstenam, tas šķiet arī viss šobrīd, un paldies priekšādātāji. Lielas paldies! Paldies Andersens, Andersens kundzei! Lielas paldies visiem ekspertiem par jūsu laiku, par jūsu informāciju, bet, nu, jāsaka, darbs pie šī dokumenta vēl tikai sākas. Nenoliedzami, tāpēc es ceru, ka būs vēl citi iespēja apmainīties ar viedokļiem, kurā gadījumā liels paldies! Vienmēr priecājamies jūs šeit transporta komitejā redzēt. Un lūdzu, jums arī aplausi! Et vous pouvez aussi applaudir. Un arī jūs varat aplaudēt mūsu jaunajam komitejas loceklim. Viņš tiešām šeit viedi sēdēja man blakus visu šo laiku, uzmanīgi klausījās. Jā, tu kēši spēkatī vēl. Nu, katrā ziņā es ceru, ka tu vēl mm, pastaigās apskatīt šo parlamentu, un tu vienmēr esi šeit transporta komitejā laipni aicināts te man blakus sēdēt un piedalīties sanāksmē. Paldies! Līdz ar to pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājumu, un tā ir viedokļa apmaiņa ar Šveices dzelzceļu pārstāvi. Il s'était gâté par vous. Bah oui. Ah, c'est gentil. À bientôt. See you soon. OK. Great. C'était l'ambassadeur.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 Merci! Turpinam viedokļu apmaiņu tālāk ar Šveices Federālā transporta biroja direktoru. Šeit mums ir ieradies arī Bušekungs. Un jūs pastāstīsiet mums par no nu, to vīziju, kāda šobrīd ir Šveicē Un tālāk pirms ieradies ir arī Pīters Fuglistālers, kas ir, kā jau teicu, Šveices federālā transporta biroja direktors. Nu, mums tā tad interesē, vai būs šī pārēja no viena transporta veida uz otru. Jums ir desmit minūtes, lūdzu, un jūs varat jau to laikā dalīties mums savā pieredzē, un tad pēc tam, protams, būs viedokļa apmaiņa Nu, diemžēl, gan es nevarēšu palikt līdz mūsu viedokļu apmaiņas pašām beigām. Vicepriekšādātājs Rikē kungs mani aizstās. Bet es saprotu, ka mēs pavis, tiksimies pavisam drīz, esmu pārliecināta, un tāpēc tūlīt pat ķeramies pie darba. Lūdzu, desmit minūtes par šo, nu, tā teikt, izslavēto eh, pārēju no viena transporta veida uz otru. Tātad Šveices modelis, lūdzu. Paldies priekšādātāji! Nu, katrā ziņā centīšos ievērē, ievērot arī punktualitāti. Mums Šveicē tas svarīgi, mēs kā Šveices pulkstens. Runāšu angļu valodā, tas varbūt eh, jūs tad mani sapratīsiet vislabāk. Tā ir ceturtā Šveices valoda un eh, nu, cenšamies to arī izmantot. Lūk. Šveices transporta politika īsumā ir tāda, ka ilgtermiņā centāmies preces pārvietot no ceļa uz dzelzceļu satiksmi. Mums bija vidē draudzīga politika, un tas, protams, viss saistīts arī ar šo Eiropas politikas eh, pasākumu un atbildīgajiem elementiem Šveicē. Šīs politikas ietvaros šis modālās maiņas politikas ietvaros īstenojam trīs pasākums, ko izmantojam. Pirmām kārtām jauna infrastruktūra, par to runāšu pēc tam papildus. Otrām kārtām dzelzceļa sektora liberalizāciju, esam atvēruši šo sektoru jau kopš 99. gada, un šodien runāšu it īpaši par šo mm, smago automašīnu nodevu, kas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai veicinātu šādu transporta veidu nomaiņas politiku. Sākšu ar infrastruktūru. Pagājušajā gadā atvērām Gotarda tuneli Tas ir viens no svarīgākajiem elementiem mūsu transporta politikā. Tas ir garākais tunels pasaulē. Un 2020. gadā, kad tiks pabeigta visa šī līnija, tas ir trešais tunels, tā tad vēl, tad beigu beigās nebūs nekādas atšķirības starp Nīderlandu un Šveici, būs standarta infrastruktūra, varat dodoties cauri Šveicai. 750 Eh, metru kravas vilcieni un tā tālāk, var sakot, visas normas. Domāju, ka tas ir tas svarīgākais elements šai ziņā, jo mums, ja vēlamies, lai dzelzceļa sektoram tiek piedāvāts atbilstīgas iespējas un tas mm, sliedz tik izmantotas efektivitāte, bet ar to nepietiek. Nepietiek ar to, ka uzceļam infrastruktūru. Ir nepieciešams izmantot arī nodokļus kā stimulējošu instrumentu. Tas attiecas uz smago automašīnu nodevu. Šo nodevu ievie, ieviesām 2001. gadā. Un pam, tas ir, pam, tā, tas, tas tā pamatojas uz piesārņotājs maksā principu un attiec tātad lūk uz preču pārvadāšanas transportu. Uh, Tas attiec uz visām automašīnām, kas svēr vairāk par 3,5 tonnām, un aprēķins tiek noteikts pamatojoties uz kopējo svāru, emisiju klasi, distanci un tā tālāk. Šī nodeva ir patēriņa nodoklis. Tas nozīmē, ka beigu beigās patērētājs maksā šo nodokli. Šī summa gadā ir 1,45 miljardi, un kop, kopā 75% no šīs iekasētajiem nodokļiem nāk no Šveices pašas smagajām automašīnām. Tātad 3 mm, ceturtais maksā tieši Šveices pārvadātāji, kas braukā pa Šveici, un 1 ceturtā daļa nāk no tranzīta eh, automašīnām. Maksimāli divas trešās daļas šo, šo, šo līdzekļu nonāk kon, kon, konfederācijas rīcībā. Li, un tiek izmantots dažādiem plašiem sabiedriskā transporta projektiem. Viena trešā daļa ienākumu savukārt tiek sadalīta pa kantoniem, jeb pavalstīm. Viņi izmanto šo līdzekļu, lai ap, līdzekļus, lai apmaksātu, piemēram, ceļu satiksmes izdevumus, kas netiek nosakti citos veidos. Te jūs redzat piemēru, kādi ir tarifi. Trīs kategorijas. Eiro 6, 30 procenti um, mazāk par pirmo kategoriju, un tad jūs redzat, kāds ir šis multiplikātors ar kilometru skaitu un svaru. Tātad, lūk, arī cenas attiecīgi ir dažādas. Um, zemes transporta nolīgumā ar ES ir noteikts, ka maksimāls 325 šveicas franki par 300 km no ziemeļiem uz dienvidiem tiek noteikti. Tātad mums nav ļauts palielināt šo nodokli tālāk. Un uh, savukārt Šveicē, šeit ir arī ārēji izdevumi. Iespējams, ka mums vajadzētu faktiski šo um, no līmeni palielināt, bet mums šie nu, attiecīgi elementi ir jāievērto. Tad Šveices likumi un šis, šī vienošanās ar ES. Tāpēc maksimālais ir jau līmenis sasniegts. Tādējādi esam nonākuši pie augstākas efektivitātes pāralpu satiksmē 99. gadā bija 80 tonu ierobežojums, 8,3 miljonu tonas tika pārvadāts ar 1,3 miljoniem automašīnu. 2006. gadā bija tikai 970 eh, mm, automašīnu, kas pārvadāja 11,7 miljonus tonu. Kā jūs redzat, uh, šis pieaugums periodā no 6,3 tonnām uz 12 tonnām uz automašīnu. Tātad divreiz šis rādītājs pieaudzis pāris gadu laikā. Turklāt nodevas rezultātā pamazām tika atjaunāta arī transporta līdzekļu eh, flote. 2001. gadā 82% transporta līdzekļu tika īstenot ar 0,01 eiro 001 prasībām, un tikai 1% šāda automašīna bija vēlāk. 92% visu pakalpojumu tiek eh, preču tiek transportot ar Eiro 5 vai 6 kritērijiem atbilstošām automašīnām. Pētījums par šīs nodevas ietekmi 2006. gadā parādīja, ka ir pieaugušas patērētāja cenas, respektīvi inflācija tikai par 0,1%. Tas tāpēc, ka pastāvēja palar, paralēli pieaugums arī efektivitātē, lūk, ar šiem 40 pa 40 tonnām. Un visus izdevumus nevarēja nolikt tikai uz patērētāju placiem, eh, arī pašiem uzņēmumiem faktiski vajadzēja nedaudz uzņemties šos gala izdevumus. Visbeidzot, šajā slaidā Jūs redzat, ka ir plaši samazinājies NOx emisiju apjoms. Tātad slāpekļa oksīds, tas ir šī zilā krāsiņa, zilā krāsā rādītājs. Laikā no 2004. līdz 2016. gadam, kā jūs redzat, šīs emisijas ir samazinājušās par aptuveni 80%. Un šobrīd smagās automašīnas vairs nav tas piesārņojošākais transporta līdzeklis. Nu, re, iemesls tam, protams, ir augst, labākas tehnoloģijas, labāka, augstāka efektivitāte un arī tas, ka ir samazinājies satiksmes apjoms. Tālāk par transporta līdzekļu veidu nomaiņu. Te jūs redzat, ka arī ir noticis zināms, zināms samazināšās kopš 2008. gada. 15 gadus pēc jaunā transporta režīma ieviešana ir 40 tonu noteikumu un smago automašīnu nodevu pāralpu satiksme ir samazinājusies līdz skaitam, kas mazāks par 1 miljonu transporta aut, automašīnu. 2016. gadā 71% preču pāralpu satiksme tika pārvadāts pa dzelzceļu un tikai 29% pa ceļu smago automašīnu nodevu līdz ar to uzskatām par ļoti veiksmīgu soli. Īsumā runājot, šī nodeva būtisku, daudz būtisku ieguldījumu um, tra, satiksmes pārvietošanai uz sliedēm un tā ļāvus finansēt arī plašus dzelzceļu projektus. Uh, kopā ar 40% noteikumu, 40 tonu noteikumu no novadus pie efektīvākas ceļu satiksmes izmantošanas, efektīvas piesārņotājs maksā principus piemērošanas un savukārt ietekme uz patērētā cenām ir bijis pavisam neliela. Lielas paldies par, šo, par uzmanību. Merci beaucoup. Paldies. Filips Filips Tālerkungs jā, tiešām, ja mērķi ir izvirzīt un iedarbināt visa mašinērija, lai sasniegtu šos mērķus. Un mēs redzam rezultātu. Došu vārdu tagad Šmitas kundzei. Sirsnieks, paldies! Teikšu, ka es nedaudz esmu skaudīga kļuvusi jūsos klausoties, bet kā pie mums uh, saka, ka Šveice ir vienācis Eiropā daudzu aklo vidū. Jā, Eiropā tiek tērēti daudzi miljārdi arī no nodokļu maksātāju naudas. Un uh, bet mums ir milzīgas problēmas ar EMTRS un uh, tad, ja mēs paskatāmies no 1995. gada, tad šis pieaugums uh, īpatsvars ir pieaudzis no 5,6 līdz 7,6 procenti. Nu, protams, eh, ir eh, jāsalīdzina ar citām valstīm - Ķīnu, ASV eh, un Krieviju. Nu, mēs joprojām atpaliekam un gaisa satiksmes situācija ir daudz labāka nekā dzelzceļa jomā. Man īpaši interesēja jūsu teiktais par smago uh, automašīnu nodevu, kas, eh, ar ko finansē dzelzceļa eh, attīstību. To mēs vēlētos ar Eiropā un Austrijā īstenot. Un uh, Es um, tomēr š, Austrijā tas nav ieviests, un es domāju, ka arī citur Eiropā tas tā nebūs, ka šie līdzekļi ir iezīmēti noteiktam mērķim. Un, protams, tas būtu ļoti labi, ja to varētu izdarīt, novirzīt uh, kraut uh, plūsmu uz dzelzceļu, un tas nāktu par labu videi. Jautājums pirmais, vai jūsu prāt, eh, vajadzētu dzelzceļu nozari tāpat kā aviācijas nozarei, tas ir bijis eh, radikāli liberalizēt. Manā valstī tas ir ļoti uh, tāds uh, aktuāls jautājums, ja mēs palūkojamies uz uh, to, kas notiek Vācijā un Francijā. Uh, tālāk, kādai nākotnes sistēmai dzelzceļa eh, transportā būtu jābūt eh, pēc desmit gadiem, teiksim, vai notiks eh, autonomija pārvadājumi bez, bez vadītājiem, arī pa ceļiem un, un citvietu, un vai Eiropa varētu mācīties no Šveices, vai arī uzskatāt, ka jūs esat izņēmums kopīgā situācijā un uh, uh, varbūt, ka mums tiešām būtu jābūt vairāk nekā skaudīgiem, bet uh, kopā uh, jāstrādā. Paldies tagad, Vande Kāpa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms uh, pāris gadiem kopā ar Mihailu Krāmeru es apmeklēju Brenner tuneli. Uh, un gribu teikt, ka mani tiešām ļoti e, iespaidoja tas, cik e, liels skaits e, kravas automašīnu pa to brauca, un es saprotu, kādēļ Šveici veic šādus pasākumus. Tomēr vēl notiek arī diskusijas par piebraucamiem ceļiem Gotthārda tunelim un par uh, Brennera tuneli. Mani uh, pārsteidz tas, ka jūs teicāt, ka viss būs pabeigts līdz 2020. gadam Gotthārda tunelī. Es gribētu zināt, uz kādiem faktiem jūs balstāt šos, uh, šīs prognozes. Jūs, uh, ja es pareizi sapratu, teicāt, ka trīs ceturdaļas ieņēmumu nodrošina Šveices kravas automašīnas un tikai viens ceturto daļu tranzīta pārvadājumi. Tas man tiešām pārsteidz šī attiecība. Teiksim, ja ir vācu kravas automašīna, kas piegādā preces Šveice, vai tā arī maksā šo kravas automašīnu nodevu. Kā jūs to iekasējat digitālā veidā vai ir kaut kāda robežas kontrole? Kā tas viss praktiski darbojās? Paldies, Vande Kampa kungs, tagad Artu kungs vārds jums. Vispirms tiesnīgi arī pateicos doktoram Fuglis Tāleram par uh, šo uh, prezentāciju. No Eiropas viedokļa tas ir ļoti fascinējoši, ja mēs uh, uh runājām uh, ar cilvēkiem uh, par to, ka mēs vēlamies attīstīt dzelzceļu transportu un vidē draudzīgu transportu. Jūs esat tāds ļoti pozitīvs piemērs arī runājot par uh, 2020. gada mērķi par uh, emisiju samazināšanu, par uh, kravu plūsmu novirzīšanu uz dzelzceļu transportu. Daudzas dalību valstis strādā šai jomā. Mani interesētu uh, sevišķi tas, cik lielā mērā Šveicē ar šiem pasākumiem ir uh, izdevies arī finansēt uh, ritošā sastāva aprīkošanu. Tātad viena trešdaļa, divu trešdaļā pa, uh, pa uh, šiem uh, pārvadājumiem pa ceļu un pa dzelzceļu un jautājums, kā šie līdzekļi tiek iezīmēti, kas no kura uh, fonda, ko saņēma, un tiešām ir ļoti interesanti, ka mums ir šāds paraugs Eiropā. Paldies, pirms dodu vārdu Krāmer kungam. Es gribētu jautāt Fuglis Tēler kungam, un e, tātad atvainojos jau iepriekš, jūs zinat, ko es domāju par Šveices modelu Šmit Šmites kundze nu pateica, ka mēs jūs apskaužam, un es pat eh, gribētu teikt, ka ļoti apskaužam. Un eh, sadarbības starp Eiropas Savienību un Šveici būtu jāpātrina, jāstimulē, jo mums ir tāda pozitīva pieredze jāņem vērā, lai mūsu dzelzceļa nozara nākotnē vairāk līdzinātos tam, kas ir pie jums. Un tagad vārds uh, Krāmer kungam. Paldies par šo stāstījumu. Tiešām žēl, ka zālē tik maz uh, komitejas uh, locekļu atrodas Un ja būtu pārstāvēti šie deputāti un komisija un dalību valstis, uh, redzētu, kā kā 20, 30 gadus jau šis uh, process tiek uh, virzīts Eiropā, bet nu būtībā nekas jauns šeit nav jāizgudro, mums būtu vienkārši jāmācās no jums un jākopē tas. Bet nu mums nekas neizdodas, jo mēs izvirzām nepareizas prioritātes. Un Vims Vandekāms brīnījās, ka trīs ceturdaļas ieņēmumu šai nodevai ir no uh, Šveices uh, pārvadātājiem. Tas ir tādēļ, ka tas viss tiek attiecināts uz nobraukto uh, kilometru skaitu, un arī mazākiem uh, par 3,5 tonām. Tas nozīmē, ka jāmaksā visiem, ka nevar izvairīties, un tādēļ arī uh, šādā situācijā tiek veicināta sadarbība ne tikai uh, ne tikai konkurence. Nu, piemēram, nevar vienkārši ar desmit kastēm sarkanvīna, tagad braukt cauri Šveicē 300 km, tas ir par dārgu, un arī par dārgu ir braukt tukšā, un pēc šīs nodevas ieviešanas uh, cenas patērētājiem pieaugušas par 0,5%. Nu, lētāku dabas aizsardzību mēs nevaram nodrošināt. Un, uh, uh liels uh, paldies! Uh, jums par to, un tas arī šis lēmums tika pieņemts referendumā un arī par Gotthārda tuneli, aizliedzot paralēli izbūvēt autoceļu sliežu ceļam. To Eiropa nevar iedomāties. Mums vienmēr tiek būvēti dzelzceļi un paralēli arī autoceļi Vācijā desmit uh, miljārdi tiek uh, tam atvēlēti, un, protams, šis autoceļš tiks uzbūvēts ātrāk nekā dzelzceļš, un tādēļ es uh, tiešām sirsnīgi jums pateicos, jūs esat tik eiropeiska valsts, ko jūs varat tāda būt tikai tādēļ, ka neesat Eiropas Savienības dalība valsts. Tātad 2020. gadā jūs uh, sākat uh, arī kaut ko jaunu. Un eh, es domāju, ka Vācija arī tagad sāk īstenot šo pieredzi, un Vācija varētu no jums daudz ko mācīties, un tagad daži uh, kritiski komentāri, lai tik ļoti neslavētu Šveici. Tad pirmo reizi, kad uh, Šveicē brauca ICE vilcieni, tad uh, tika paziņots, ka var uh, šie vilcieni braukt tikai tad, ja var ņemt līdzi uh, uh, velosipēdu. Un tad Vācijas dzelzceļš paziņoja, ka veiks uh, Eh, div, divus gadus tas tā notiks, pēc tam notiks vērtējums, bet eh, tas viss tagad ir atcelts, bet vērtējums joprojām nav saņemts. Tagad šis, ja tagad eh, ir joprojām spēkā šīs normas par velosipēdu vešanu, jo uh, Uh, ir jāatbalsta velotūrisms un būtu ļoti labi, ja arī jūs to varētu atbalstīt. Uh, mēs uh, cīnāmies gan par mobilitāti, gan par klimātu, un šeit nekādas pretrunas nav. Var šīs abas aspektus saskaņot. Paldies Krāmerkungam. Dosim vārdu Fuglištāler kungam atbildēm, bet vispirms vēlos pats vēl uzdot jautājumu par runājot par finansēm, kas vienmēr ir svarīgs jautājums. Brennera tuneļa finansējums eh, jau tika nodrošināts sen, eh, vispirms pat tik tika izlēmts par šo finansējumu, ir notikuši vairāki referendumi Šveicē, manuprāt, četri, ja nekļūdos, bija vairāki etapi attiecībā uz īpašiem nodokļiem, nodevām, lai šo finansējumu garantētu. Tātad, un šo finansējumu nodrošina ne tikai nodeva kravas transportam, Tūs, jūs varēsiet apstiprināt vai atspēkot mans apgalvojums. Mm, Tālāk jautājums runājot par šo nodevu, kādā mērā tā atbilst uh, principam uh, piesārņotājs maksā, vai šeit ir kaut kāda proporcija, vai arī vienkārši tas ir tāds uh, vienāda likme visiem tālāk, vai šis nodoklis ir iezīmēts un novirzīts vai nu attiecībā uz iekšējām izmaksām, uh, infrastruktūras izbūvei vai arī ārējām izmaksām, teiksim, um, sastrēgumu mazināšanai, emisijām un tā tālāk un cik uh, efektīvi šī līdzekļu iezīmēšanas sistēma darbojas. Jā, es, uh, Kramer kungs, aizmirsu vēl divus jautājumus. Tātad tikām nu pat apsprieduši jautājumu par pasažiertiesībām, kāda ir šī situācija Šveicē. Un otrkārt, uh, Gotthārda tunelis ir uh, pabeigts. Tas līgums tika noslēgts uz 21 gadu. Kudel, tunels ir pabeigts, bet pievadceļi nē. Un Vācija saka, ka pievadceļš tiks uh, pabeigts līdz 2034 uh, gadām un ka tas ir uh, Eh, nu, pārāk tāls eh, termiņš un ir ie, ie, investēti arī Šveices līdzekļi šajos eh, pasākumos, vai esat paredzējuši vērsties tiesā, iesūdzēt tiesā šīs valstis, jo nu, ar tuneli vien jau nepietiek, tas neko Eiropai nedod. Paldies! Tagad Fuglis Tāler kungam ir uzdoti daudzi jautājumu, bet jūs arī dzirdējāt daudz komplimentu un uzslavu. Tas tiešām tāds redz gadījums mūsu parlamentā, bet jums ir daudz jautājumu. Tagad dodu jums iespēju 10-12 minūšu laikā atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji par šīm uzslavām. Nu, Šmitas kundze te jautāja par liberalizāciju. Nu, es uzskatu, ka mums jādara viss iespējamais, lai veicinātu šo pārējais politiku, jābūt jaunām infrastruktūrām, jābūt liberalizācijai, orientētiem nodokļiem. Un Šveice šo atvērto pieju kravu pārvadājumos ieviesa jau ļoti sen. Uh, Uh, risinot arī dzelzceļa reformas, bet šeit ir dažādi risinājumi, dažādās valstīs ir jābūt uh, uh, konkurētspējīgiem uh, kravas vilcieniem un vilcieniem vispār, un man tas nav kaut kāds absolūtais risinājums, var uh, dažādos veidos pasnie, sasniegt šādu efektīvu dzelzceļa darbību. Tālāk, kā tas mainīsies ar autonomo transportu turpmākos desmit gados, tā tad, piemēram, uz dzelst, uz uh, ceļa būs uh, savienots 3-4 kravas mašīnas. Nu, šādu pieeju jau mēs īstenojam tagad uz dzelzceļa, kad ir savienot vairāki vilcieni. Un uh, šeit uh, ir Eh, jādomā par eh, masu transporta veidiem, kā tas ir, piemēram, dzelzceļa gadījumā. Šeit jākoncentrējas uz šiem jautājumiem. Un pēc desmit gadiem būs uh, skaidrs, kāda būs situācija. Nu, katrā ziņā dzelzceļām būs jābūt efektīvākam, jātīstās un jāievieš jaunākās tehnoloģijas. Eh, nu, es gribu teikt, ka mēs mācāmies eh, arī dzelzceļa jomā no Eiropas Savienības. Mēs pārņemam visus tiesību aktus arī par interoperabilitāti. Ir ļoti svarīgi, lai būtu integrēts eh, Eiropas dzelzceļa un kravas transporta tirgs, un šeit mēs daudz mācāmies no Eiropas Savienības, un Šveice arī ir liela ieguvēja no šīm vienotām normām jo, ja ir jāsaskaņo tehniskā specifikācijas ar katru valstu atsevišķi, tas ir ļoti sarežģīti. Nu, un mēs viens no otra mācāmies, kādreiz vienam ir labāka ideja, kādam otra ideja. Un tā tad eh, Šveicē ir dažas labas idejas bijušas ar eh, kravu novirzīšanu uz dzelzceļa un trokšņa samazināšanu. Tālāk par Uh, Bāzēls uh, Gjaso uh, posmu, tas tiks pabeigts līdz 2020. gadam, bet pat pievērt ceļiem at, mēs ar uh, Vāciju par šiem jautājumiem runājam, tad pieaugs arī pieprasījums. I, Vācijai tīpaši, bet arī Itālija ir pat apsteigusi Vāciju, tur ir lielāka motivācija nekā vāciešiem šai jomā, bet es gribu teikt, ka tā kopumā ir Eiropas problēma šie TNT koridori, ir nepieciešamas investīcijas šajos uh, transporta maģistrālēs nu, mēs nevaram visu transporta apjomu pārņemt Brennera tunelī. Šie uh, scenāriji nav tik uh, drūmi, kā runājuši uh, Krāmēra kungs par 2043. gadu. Nu, ir jau atsevišķi posmi izbūvēti, mēs runājam ar Vācijas partneriem par uh, pasākumiem, kas jāveic, lai palielinātu kapacitāti un arī nosaktu piedā, pieprasījumu. Mēs mēs regulāri konsultējamies un virzām šo procesu uz priekšu. Vins, Vims van de Kāls teica, ka trīs ceturdaļu finansējumu nodrošina Šveices uh, kravas transports. Jā, tiešām katrā valstī vietējie pārvadājumi ir daudz lielākā apjomā nekā tranzīta pārvadājumi, bet tāpat laikā mums ir uh, tātad daudz kravas automašīnu, kas veic pārvadājumu Šveicē, tiešām trīs ceturdaļas ir šis apjoms, un tas ir novedis pie tā, par ko runāja arī Krāmera kungs, ka Šveicē loģistikas speciālisti sadarbojas, un Eiropai tas ir nesaprotami, bet uh, transporta pārvadājumi ir 50-60 km attālumā, šīs preces tiek pārvadātas un dzelzceļa pārvadājums šai jomā ir viens elements, transporta veidi ir integrēti, pat nevar atļauties uh, loģistikas speciālisti neizmantot dzelzceļa pārvadājumus. Tālāk katrā ā, kravas auto ir uzstādītas elektroniskās ierīces, arī ārvalstu uh, kravas automašīnās un uh, pārbraucot robežai tas viss tiek reģistrēts un uh, Šie, šīs iekārtas reģistrē visu visā Eiropā un tā ir skaitā arī Šveicē. Tālāk. Um, mums ir likumā ierakstīts, ka no 2020. gada tukši dzelzceļa sastāvi braukt vairs nedrīkst. Un ir jaunās normas um, paredzētas no 2020. gada visam ristošam sastāvam. Mēs neko jaunu neesam izdomājuši, mēs īstenojam Eiropas normas. Mums šajā nozarē ir bijušas plašas diskusijas par šo jautājumiem, bet uh, ziemeļu dienvidu as uh, pārvadājumu virzienā uh, uh, tiek samazināts trokšņa piesārņojums un uh, ir noteikts uh, gads, līdz kuram viss simtprocentīgi sastāvi tiks aprīkoti ar šādām iekārtām. Uh, par uh, šiem uh, referendumiem tātad iedzīvotāji uh, uh ir. Uh, informēti par problēmām, un šī uh, trokšņa problēma ir ļoti nozīmīga, un tāpēc tiek risināta. Un, teiksim, ja ir pārsvarā klusas trans, transporta līdzekļi, bet gadās viens uh, trokšņains krāvas auto, tad tas visu šo efektu likvidē. Uh, Un tādēļ mēs strādājam šai virzienā, mums ir sasniegumi šai jomā un būtu tiešām mēs ļoti priecīgi, ja Eiropa arī mācītos no mums un to ieviestu vismaz atsevišķos koridoros. Mēs arī esam no, runājot par šo tuneli, mēs katru gadu budžetā paredzām finansējumu šim projektam, un kad šie jautājumi tiek apspriesti parlamentā, tad nu, nav nekādas izvēles, jo šis uh, tuneļa, uh, šī uh, urpšanas mašīna darbojās un izdevumi vienkārši ir jāsadz, un neviens nevar iedomāties kaut ko apturēt, un tādēļ ir uh, Uh, šī ilgtermiņa sistēma finansējumam organizēta, tas ir valsts uzdevums un ilgtermiņā uh, līdz ar to šī pārvaldība tiek organizēta, mēs izlēmjām, kādu finansējumu mēs paredzam un arī uh, paredzam pieskaņojam tam noteiktus nodokļus. Mēs esam arī uh, uh, uh, visus līdzekļus virzām dzelzceļa infrastruktūras izvēršanai, jo tas ir ilgtermiņa projekts. Un to nevar tā izlēmt vienkārši vienas nakts laikā. Mēs uh, šai uh, nozarei ir uh, noteikts finansējums paredzēts, un, teiksim, ja ir nepieciešams lielāks finansējums, tad uh, transporta ministram ir jāpamato, kādēļ tad ir šis papildu līdzekļu apjoms jāpiešķir, un ja nav attiecīga pamatojuma, tad arī šie līdzekļi netiek piešķirt. Tālāk uh, Krāmer kungs runāja par uh, trokšņa mazināšanu līdz 2020. gadam, to jau es atbild, atbildēju. Tālāk uh, gribu pieminēt arī, ka mums ir koncesijas uh, kravas uh, vilcieniem, bet ir paredzēts arī normas par multi modāliem aprīkojumiem un, un par uh, šiem velosipēdiem, nu, ja tos nevar ņemt uh, līdzi ICE vilcienā, tad Šveices vilcienos tas ir iespējams, varat kāpt iekšā Šveices vilcienos ar velosipēdiem uh, par pasažieru tiesību normām mēs tās uh, ieviešam un, protams, pasažieriem ir tiesības pieprasīt kompensāciju, ja pakalpojumi nav bijuši atbilstošā līmenī. Tālāk par uh, principu mak piesārņotājs maksā un par emisiju klasēm. Uh, tas labi darbojas kravas transportā attiecībā uz eiro uh, klasēm, tātad eiro 6, un mums ir jādomā par to, kas notiks turpmāk, kādus papildu kritērijus mēs varam ieviest, lai panāktu uzlabojumu. Šie līdzekļi ir piesaistīti noteiktiem mērķiem, ir šī integrētā politika, uh, ka šie līdzekļi nevis ieplūst kopējā budžetā, bet gan tiek novirzīti tiem mērķiem, kuru sasniegšanai šī politika tiek īstenota. Ceru, ka esmu atbildējis uz uzdotiem jautājumiem. Liels paldies, ak, priekšsēdētājs, jā, mēs uh, guvām arī uh, mācības no tā, kas tiek darīts uh, Šveicē, un, protams, ir svarīgi arī, uh, nu, ja šādas receptes ir, tad tās ir apņēmīgi arī jāīsteno, bet Šveicē pastāv senas sadarbības tradīcijas ar Eiropu, katrā ziņā jūs esat iedvesmas avots mums, un gribu pateikties Figlister kungām par uh, to, ka esat pie mums atnācis, un mēs labprāt ar jums tiktos arī uh, nākotnē. Mums vienmēr prieks uzklausīt jūsu teikto. Un uh, tagad es paziņoju, ka uh, mēs uh, tagad izsludinām pārtraukumu un darbu atsāksim 14.30.